that you can directly go to. Okay, so good morning everyone. Sorry for being a few minutes late. Sveicināti, visatvainojiet, ka kavējamies un uzreiz pāriesim pie sastā punkta. Darba kārtībā referents nav klāt, bet man ir viņa iesniegtie grozījumi, tāpēc es arī mēģināšu viņu šodien pārstāvēt. Un 9.30 Mums ir paredzēts uzklausīt komisāru Almuņu, un šī iemesla pēc es gribu sākt bez kavēšanās. Tagad sastais darba kārtības punkts - Horvātijas pievienošanās 90. gada 23. jūlija konvencija par nodokļu dubultās aplikšanas novēršanu. Referents Nitras nevarēja ierasties Briselē gaisa satiksmes problēmu dēļ, un tāpēc man ir viņa paziņojums. Ziņojums attiecas uz nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu Mūsu nolūks ir dot rekomendācijas konsultāciju procesā. Kopumā jautājums nešķiet problemātisks, iebildes nav nevienam ēnu referentam attiecībā uz Horvātijas pievienošanos konvencijai, ņemot vērā esošos instrumentus. Ēnu referenti piekrīt esošajam projektam, viens ir grozījums no ECR, iesniegts, un esot Horvātijas deputāti, viņi pasvītro, ka jāstājas bez šiem noteikumiem spēkā bez kavēšanās. Referents uz, uzskata šo grozījumu par saprātīgu un iesaka to ņemt vērā. Ņemot vērā konkrētos apstākļus, referents aicina likt ziņojumu uz balsojumu šodien pēcpusdienā. Lūdzīgson kungs nav klāt, vai kāds grib izteikties viņas vārdā, ja nē, tad Tomaso kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Šis ir tehnisks dosjē un nekas daudz runājams šeit nav. Mēs atbalstam tā apstiprināšanu, un tas palīdzēs Horvātijai kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Protams, jā, jānorāda, ka šis ir tīri tehnisks dosijai, un varbūt Tomašiča kunga grozījums ir, eh, var uzskatīts par ideoloģisku, jo tas ir iecerēts, lai mazinātu nodokļu nastu nodokļu maksātājiem. Man kā liberālim ir pieņemami šādi grozījumi, mēs eh, pa, pajautāsim citiem grupas kolēģiem viņu viedokli, bet, ja referents pieņem šādu grozījumu, tad vairākums ir Tautas partija, ECR, citas grupas, kas to atbalsta. Un vakar liberāļi uzdeva jautājumu, vai mums ir šādi politiski grozījumi jāskata tehniskā dosijā. Man personiski nekādu iebildumu nav, bet es gribētu ar kolēģiem tomēr pārbaudīt un noskaidrot viņu reakciju, jo es nezinu, vai Tautas partija atbalstīs šo grozījumu, un arī nezināju, ka ECR tā darīja. Tādējādi mēs to uzzināsim tuvāko stundu laikā. Paldies! Tremosakungs vai vēl kāds grib izteikties? Martelīkungs. Martelīkundze. Esmu no Horvātijas. Gribēju pateikties visiem, kuri strādā pie šī ziņojuma tīpaši referentam Nitrašam un norādīt, kā Tomašičas kundzes grozījums ir kā svarīgs paziņojums un var tikt uzskatīt par pieņemamu. Tas attiecas uz Horvātijas integrāciju vienotajā tirgu, un tas ir nopie, eh, svarīgs biznesa aprindām. Tā tad balsojums būs šodien komitejā un plenārsēdē 2. aprīļa sesijā. Mēs varam tagad pāriet pie darba kārtības. Nākošā punkta, tas ir septītais punkts, kopējā nodokļu sistēma mātes uzņēmumiem un meitas uzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalību valstīs. Referente ir Moiča Kļēva vārds jums. Paldies! Vispirms es gribu pateikties sēdu referentiem un pārējiem kolēģiem, kuri iesniedz grozījumus. Tā kā lielākā daļa grozījumu vai nu papildina mano formulējumu, vai arī pilnībā pret to, tad jūs piekritīsit, ka papildu kompromisi šajā gadījumā nebija nepieciešami. Tagad daži vispārīgie vārdi par šo faili, failu. Mēs gribam pateikties komisijai, kas ievieš divas izmaiņas, kuras parlaments jau ilgu laiku aicināja. Tātad pret ļaunprātīgas izmantošanas eh, punktu un par maksājumiem, kas ir atskaitāmi sākumā. Šis eh, jautājums būtu skatāms eh, steidzami un arī tas pats attiecas uz pretļaunprātīgas izmantošanas pasākumiem tādā veidā var novērst tā saucamo direktīvu šopingu, kur kompānijas izvēlas starp dalību valstīm, kur vai nav noteikumu, vai ir mazāk ierobežojoši noteikumi, kā arī vairākas dalību valstis aicina novērst konkurences eh, sagrozījumus. Taču ar šo jautājumu padome mēs varam ieviest labāku korporatīvo nodokļu likmi dalību valstīs kurai nedrīkstētu būt zemāka eh, kā 75% no vidējās Eiropas Savienībā. Mēs esam aprēķinājuši to, ka 15,5% eh, varētu būt eh, apie tax rate could work even better as a point of comparison, I would still argue that in the current situation comparing, comparing effective apiešanas mēģinājums varētu būt, eh, kā es nosaucu, eh, kā rezultātā vairākas dalībvalstis izmantot mēģinājumus apiet šo likmi. Kolēģis Gīgols, kurš diemžēl nav klāt šodien, ieviesis savā ziņojumā līdzīgas izmaiņas un es eh, ceru, ka mani grozījumi tiks atbalstīti. Un, tā kā šis ir mans pēdējais ziņojums, es gribētu pateikties ēnu referentiem, kur strādāja pie šī ziņojuma, paveikties, eh, pa, pateikties par darbu pēdējo nedēļu gaitā. Paldies, eh, Klevs kundze, bet lūdzu izteikties Valsts klints. All right, thank you. Also grundsätzlich ähm, ist. Paldies, principā šis priekšlikums ierobežot nodokļu nemaksāšanu ir apsveicams, taču man ir jautājums par tehnisko šī priekšlikuma realizāciju. Īpaši mūsu referentes izteiktais priekšlikums, kā saņēmē valstī, ne netiek maksāt nodokļi, ja izcelsmes valstīs tiek samaksāt vismaz 75% no uzņēmuma nodokļa. Teorētiski tas izskatās saprātīgi, taču domāju, ka praktiski to realizēt ir sarežģīti, jo mēs Nevaram tā vienkārši salīdzināt nodokļus. Likmes valstī, kur ir augstāka nodokļa likme, iespējams ir atraktīvāk, jo paredz dažādi izņēmumi, nosakot šo nodokļa pamatu likmi. Un uh, dalībvalsts, kura ir uh, mazāka nodokļa likme, reāli var pieprasīt atkal lielāku nodokļu samaksu. Tādēļ es neesmu pārliecināts, ka ar šādu pieeju mēs novērsīsim dubulto nodokļu uzlikšanu. Uh, var gadīties, ka gala beigās mums būs šī eh, tubultā nodokļu uzlikšana. Un tad runāt par uzņēmēju. Runāt par šiem nodokļiem. Piemēram, Vācijā ir attiecīgs nodoklis, kas arī varētu radīt problēmas. Tādēļ runājot par šiem grozījumiem, es nezinu, vai tie ir mērķiecīgi un atbilst mūsu noteiktajiem mērķiem. Paldies! Mr. Stalojan, you want to get the floor? Yes. Stalojan kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Paldies! Mums bija ļoti interesants debats politiskajā grupā šī ziņojuma sakarā, mēs atbalstam vairākus grozījumus, un es piekrītu Klinskungam, mēs nevaram atbalstīt tādus grozījumus, kuri nosaka šādus ierobežojumus, kā piemēram korporatīvā likmene zemāka kā 75% no kā, nekā vidējā uh, Uh, korporatīvā likuma dalība valstīs. Mēs nevaram šādu slieksni atbalstīt, jo pirmkārt ir valstis ar skaidru nodokļu politiku, un tas ir valsts un nevis Eiropas politikas temats. Tāpat ir vēl viens grozījums attiecībā uz 10%, uzņēmumu kapitālā, un priekšlikums ir to palielināt līdz 15%. Tās no mūsu puses viss. Paldies, Stolajan kungs, vai komisija grib izteikties? Cik es saprotu, nē tad došu atkal vārdu referentei. Pie, kā jau sacīja sākumā, turpina referente, grozījumā ir e, paredz, grozījumi iesniegti ir vai nu atbalstoši, vai nu pilnīgi pret manu ziņojumu. Es um, nebūtu necer, ka dienas laikā varētu tikt eh, saskaņoti un harmonizēti nodokļi Eiropā. Un es saprotu dažādās nostājas šajā sakarā. Tāpat ir grūti salīdzināt nodokļu likmes dažādās dalībvalstīs. valstīs Eh, pat šo aprēķinu 15,5 bija grūti panākt, bet mēs mēģinājām un varbūt mums, mums būs jaunajam parlamentam lielāks eh, sarunvešanas iespējas, taču jau. Uh, domstarpības un viedokļu dažādības bija skaidrs jau no sākuma, ka tādas būs, bet noliksim nu uz balsojumu, redzēsim, kas notiek. Paldies, Klēvas kundze, mēs liekam uz balsojumu šo ziņojumu komitejā šodien un eh, plenāra sesijā otrajā sēdē. Un tagad uz dažām minūtēm eh, pārtraukums un mēs sagaidīsim, uh, līdz ierodas komisārs Almuņam. Okay, um, we may. Mēs varam atsākt sanāksmi. Ar prieku sveicu mūsu vidū komisāru Almuņu šajā pēdējā viedokļa apmaiņas reizē. Un atvainojiet, ja es eh, <clears throat> kādus protokolu punktus izlaižu, man ir bronhīts, tāpēc es arī nedrīkstu skūpst, skūpstīties, bet tas neno. Tāpēc jums var palikt iespējas, ka es mēģinu grūst prom no sevis komisārs traumēšanas režīmā, bet ne tas ir tikai veselības apsvērumu dēļ. Gribu um, sveikt mūsu vidu komisāru Almiņu un pateikties par labo sadarbību ar parlamentu un ekon komiteju sasaukumu laikā. Un tagad šeit manā priekšā ir dokuments, kur sakarā man uh, man trīs jautājumi no jūsu uzklausīšanas reizes, kad jūs stājāties amatā par jūsu sadarbību ar parlamentu, kā jūs to stiecerējuši, un tagad mēs varēsim uz to atskatīties. Un arī atceros, ka lūdzu iesūtīt dokumentu savlaicīgi, lai varētu nodrošināt atklātumu un taisnīgumu darba gaitā un lai varētu šo visus jautājumus eh, salīdzināt ar citiem ekonomiskajiem portfeļiem. Domāju, ka jūs varbūt nebijāt perfekti savā darbā, tomēr tikāt ar to um, galā labi. Un ceru, ka jaunošā ekon komiteja turpinās pieturēties pie tām labajām praksēm, ko mēs izveidojam, un arī mēs lūdzām vienā no uh, kompetenci ziņojumiem eh, paredzēt eh, dialogu izveidošanu, kas ietvērtu savlaicīgu informācijas apmaiņu. Mēs esam gandarīti, ka jūs vienmēr apmeklējāt ekon komiteju, kad mēs to lūdzām, un Turklāt jūs pat bijāt gatavs ierasties biežāk, nekā mēs būtu varējuši atrast laiku jūsu uzņemšanai, ņemot vērā samērā piesātināto darbu, taču domāju, ka to nu nekādā veidā nevar saistīt ar um, snieguma uh, trūkumu un arī atvainojos, ka mums nācāt samazināt to laiku, ko mēs varējām atvēlēt jūsu uzņemšanai. jūs, mēs vēlamies atgādināt, ka jūs nesat pati pilnība, tas mums ir jāatgādina, tas notiek visās komitēs, taču šī ir laba prakse, kas ir izveidota, un mēs ceram, ka tā tiks eh, turpināta. Par eh, dažādām politikām, konkurences politiku runājot, eh, mēs esam aicinājuši organizēt tikšanās, tā skaitā ar nacionālajiem ekspertiem, par likumdošanas, par citiem instrumentiem, un būtu ļoti labi, ja šāda rutīna tiktu turpināta. Un, protams, mēs esam panākuši progresu attiecībā uz eh, direktīvu pār kompetences likuma pārkāpumiem. Ceru, ka mēs to varēsim apspriest šodien vēlāk pēcpusdienā. Mēs to ilgu laiku esam pieprasījuši un arī iepriekšējā sasaukumā. Uh, Un tā kā šī joma ir visai strīdīga, tad mēs gribētu, lai tā tiktu sakārtota koplēmuma kārtībā. Un ļoti pateicīgi esam, ka jūs turējāt savus solījumus parlamentam šajā sakarā. Un ka mēs varēsim pabeigt jautājumu skatīt šodien pēcpusdienā apmierinošā veidā. Un domāju, ka arī citkārt parlamentu varētu iesaistīt šajos jautājumos vairāk un pēc tagad norādīšu ko es esmu sev atzīmējis, tā ir sadarbība ar jūsu dienestiem attiecībā uz apmaiņu, apmaiņas likmēm. Tāpat esam runājuši par valsts palīdzību, pagaidu valsts palīdzības noteikumiem, ko pieņēmusi komiteja, komisija, fi, eh, krīzes ietvaros lielās summas, kas tiek piešķirtas bankām un valsts palīdzības modernizācijas process. Tālāk par krīzes paziņojumiem valsts palīdzības apjoms bankām, tā termiņš, atkārtojās dažādos konkurences ziņojumos. Kopumā atzīstam, ka pagaidu noteikumi, kas pieņemti komisijā, stabilizējuši finanšu sistēmu un e, bija viens no de facto krīzes pārvaldīšanas rīkiem. mēs varam runāt par to, kā tas ietekmējis valsts parātu, bet eh, šie jautājumi jau ne, vairs neietilpst jūsu kompetencija. Par valsts palīdzību mēs uzsvērām, cik svarīgi ir varbūt mazāk, bet eh, mērķiecīgāka palīdzība un 109. līguma panta ietvaros mēs runājam par divām padomas regulēm, kas iek, ietver valsts palīdzības modernizēšanu un procesuālus noteikumus šajā sakarā. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka koplēmumu trūkums šajā jomā mūs neapmierina. Visbeidzot, gribu pasvītrot e, mūsu lomu nesenos nolīgumos ar Šveici, kam piekrita parlaments un tagad eh, vairs nav skaidrības, vai pēc nesenā Šveicas referenduma šie notikumi paliek spēkā. Šajā jomā ekonu komiteja vienmēr ir atbalstījusi gan Eiropas, gan starptautiska līmeņa tīklojumu, jo globālā līmenī bieži vien ir iesaistītas vairākas jurisdikcijas, un es ceru, ka parlaments tiks eh, vairāk iesaistīts un labāk informēts par šiem jautājumiem kopumā. Domāju, ka mēs ar gandarījumu varam teikt, ka jūs esat savā amatā strādājis labi, jūs gan vēl turpināt tajā atrasties, bet eh, kopumā no desmit ballēm eh, par jūsu atrašanos amatā mēs jums piešķirtu astoņas. Paldies! Paldies par šiem laipniem vārdiem. Pēc vairāk kā četru gadu darba perioda tiekoties ar šo komiteju, diskutējot ar jums, ar komitejas eh, locekļiem, sadarbojoties ar jums. Un es ceru, ka mandāta beigās, mans mandāts ir nedaudz garāks par jūsējo, es iegūšu 9,5 balles, jo vēl neesmu beidzis savu darbu un parlaments strādās līdz pat pēdējai mana mandāta dienai, kas, es ceru, būs 31. Uh, oktobris šogad. Ļoti ceru, ka līdz šim, līdz šai dienai jaunie, jauno parlamenta deputātu, komiteju vadītāju, priekšsēdētāju, vicepriekšsēdētāju un citu vadītāju iecelšana būs veiksmīgi norisinājusies un uh, ceru, ka varēšu nodot stafeti mana uh, sakotāja rokās un ļoti priecājos par to, ka par spīti visiem ierobežojumiem, kas parādās noteikumos e, un kas ierobežo parlamenta pilnīgu līdzdalību likumu pieņemšanā mūsu sadarbība ir bijusi ļoti atvērta, caurskatāma un, manuprāt, jūsu ieguldījums ir bijis ļoti noderīgs un pozitīvi vērtējams. Jūsu mandāta beigās pēdējā sanāksmē es jūs iepazīstināšu ar to, kas man ir padomā nākamajiem mēnešiem. Jūs eh, minējāt eh, direktīvu, kuru es ceru mēs varēsim pieņemt pirms parlamenta vēlēšanām, un es domāju, tas būs eh, nozīmīgs solis uz priekšu konkurences jautājumos, kā arī privātajā un publiskajā sektorā, kam nepieciešama šāda likumdošana, lai risinātu problēmas, kas ir saistītas ar konkurences um, sagrozījumiem. Lai pilnībā īstenotu nepieciešamo praksi Eiropas līmenī, mums ir nepieciešama šāda likumdošana, un es ceru, ka tas tiks īstenots jau aprīlī. Šobrīd mēs no ekonomiskā viedokļa saskaramies ar ļoti sarežģītu periodu, kas rada draudus iekšējam tirgumu, vienotais tirgus pilnībā vēl nav panākts. Mums, kā zināt, ir daudz izaicinājumu, digitālajā tautsemniecībā, enerģētikas nozarē un citās nozarēs, pakalpojumu nozarē un tā tālāk. Un konkurences politika un vienotais tirgus ir divi elementi, kas orientēti uz vienu un to pašu mērķi, proti līdzsvarota Eiropas integrācija mūsu iedzīvotāju un uzņēmumu labā, lai veicinātu uzņēmumu attīstību, un tas būs saskaņots ar Eiropas attīstības e, modeli, un tādējādi tas e, līdzvērtīgi izplatīs e, šī darba augļus starp mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu konkurences politikas ievērošanu visā Eiropas Savienībām. Attiecībā uz finanšu sektoru pēdējo gadu laikā bijis eh, būtiski izmantot konkurences eh, instrumentus, lai labotu trūkumus eh, finanšu sektorā, jo krīzes sākumā tika izveidots ietvers, lai izmantotu valsts palīdzības instrumentus Un lai labotu trūkumus finanšu sektorā un samazinātu pēc iespējas vairāk samazinātu nodokļu maksātāju ieguldīto naudu, lai nostiprinātu finanšu sektoru. Tad tika pagājušo vasaru pārskatīti finanšu nozares noteikumi, un mēs esam tos piemērojuši un īstenojuši ar diezgan labiem rezultātiem. Diezgan daudz banku atmaksā valstīm līdzekļus, ko tā saņēmušas krīzes sākumā, lai eh, tāpat uh, ir eh, bankas, kuras ir saskārušās ar uh, likvidāciju, Vairāk kā 20 bankas, kas izmantošas valsts atbalstu, ir um, saskārušās ar šādu iznākumu. Un šobrīd mēs uh, strādājam pie šīs nozares problēmu risināšanu tādās valstīs kā Grieķija, Īrija, Kipra, Portugāla, Spānija un citas valstis. Mēs uh, strādājam, mēs uh, īstenojam pieņemtos lēmumus, izmantojot ne tikai valsts naudu, bet arī programmu naudu, lai atbalstītu šīs valstis, un mēs esam gatavi strādāt, ja nepieciešams, pēc ECB pārskatīšanas darbiem, un esam pieņēmuši noteikumus, kas nodrošinātu to, lai proces, šis process norisinātos veiksmīgi. Kaut arī neesam vairs krīzes sākumā, taču jānodrošina tas, lai nebūtu tāda situācija, kurās mēs nonāktu strupceļā, ņemot vērā to, ka bankās kreditori vairs nevienmēr ir spējīgi risināt šo situāciju paši. Mēs esam satraukušies par šīm problēmām un mēģinām risināt eh, šo situāciju, lai eh, sadarbotos ar bankām, kas eh, kas attiecas, piemēram, uz um, uz derivātiem, un šeit var piemēram minēt um, Šveices um, franku, un um, šeit mēs strādājam tādās jomās, kas ir saistītas uh, ar etaloniem, un šeit sevišķi minā, minams ir enerģētikas uh, sektors, uh, tāpat Mēs veicam karteļu izmeklēšanu autobūvniecības nozarē. Līdz šim ir pieņemti divi lēmumi. Piemēram, putas, kas tiek izmantotas automašīnas sēdekļu ražošanā, auto rezerves daļas, sastāvdaļas un uh, norisinās vairākas izmeklēšanas šajā sakarā. Mans pēctecis turpinās šo procesu. Un runa tātad šeit ir par nozari, kas ir mūsu rūpniecības kodols. Tāpat varam minēt enerģetikas sektorā Gazprom gadījumu un citus gadījumus, kas ir norisinājušies salīdzinoši nesen. Izmeklējam gadījumus, kas ir eh, saistīti ar iespējamu ļaunprātīgu dominēšanas izmantojumu. Piemēram, Bulgārijā bija gadījums šajā sakrā. Un pēdējo nedēļu gaitā esam paveikuši būtisku darbu, pieņemot lēmumus par valsts eh, vadību vides un enerģētikas jomā, kas ir būtiski, lai veicinātu atjaunīgo energoresursu popularizēšanu un lai nospraustu mērķus un izstrādāt zināmu stratēģiju. Tajā pašā laikā ņemot vērā sekas, kādas varētu rasties, un finansējumu mūsu rūpniecības eh, pamata nozerēs mums ir um, korekti jāsadala valsts naudas uh, ieguldīšana, jāsabalansē un jāizsver, vai ir vai nav atbilstība konkrētajai stratēģijai, rūpīgi izsverot par to, uh, to kādas varētu būt sakas uz mūsu rūpniecības um, nozarēm. Mēs, protams, arī daudz uh, darbojamies telekomunikāciju nozarēm Un šobrīd ir divas uh, būtiskas uh, lietas - īrijas un Vācijas lieta, ko skatām par uh, apvienošanas jautājumiem. Šeit runāt par lielu investīciju apjomu, lai izstrādātu tīklus un uzlabotu pakalpojumus, veicinātu to konkurētspēju. ņemot vērā, ka tirgus šajā nozarē attīstās ļoti ātri, un tajā pašā laikā mums ir jāaizsargā konkurence, mēs nevaram rīkoties nedomājot par sakām, un mums tad ir jā, jāīsteno līdzsvarot pieeja arī šajā nozarē. Tādēļ tuvāko, tuvākajā laikā pieņemtais komisijas lēmums būs ļoti būtisks šajā nozarē. Arī šeit norisinās uh, izmeklēšanas, par kurām jau diskutējām nesen arī ar šīs komitejas locekļiem. Nesen esam pieņēmuši būtiskas uh, valsts palīdzības uh, vadlīnijas uh, aviācijas nozarē ar kurām varam diskutēt. Un pēdējo nedēļu laikā strādājam ar um, valsts uh, modernizācijas uh, pētniecības un attīstības vadlīnijām, un es uh, sīkāk neiedziļināšos tajā, cik būtiska ir šī nozare, cik būtiski ir korekti raudzīties uz šo jautājumu un atbilstoši finansēt šīs nozara attīstību. Un visbeidzot, runājot par citām likumdošanas iniciatīvām kopā ar Mišelu Barnie, šeit varam minēt eh, pensiju direktīvas eh, sistēmas eh, direktīvas reformu un jāteic, ka pēdējā, saskaņā ar pēdējo jūsu komitejas nostāju varu būt gandarīts par eh, virzību. No vienas puses eh, šeit parādās eh, Eiropas vīza kartes, masterkārtu, un es domāju, ka Šeit mēs varam būt gandarīti par virzību, kāda norisinās mūsu maksājuma sistēmām. Tas būtu viss, ko vēlētos teikt. Lielas paldies par jūsu laipniem vārdiem, par uh, sirsnīgu uzņemšanu, labu veiksmi vēlēšanās tiem, kas būs uh, kandidāts, sevišķi tiem, kas pieder manai partijai. Un paldies! so, uh, th thank you very much. Um, uh, I'm a hard. Paldies! Tagad mēs pievēršamies jautājumiem. Un vispirms no tautas pārstīs Pablo. Paldies, Šāron, paldies, Hoakin. Gribu no... dom, gribētu paaugstināt to atzīmi, ko ir piešķīrusi komitejas priekšsēdētājiem. Bet man ir tāds iespējas, ka jums ir izdevies panākt vairāk nekā iepriekšējiem. Un vai jūs domājat, ka varētu tādas panākt vēl vairāk, un tas būtu no vienas puses, no otras puses, bet vai varētu būt arī lielas atšķirības starp komisijas nostādi, nostādniem un mūsu balsojumiem. Paldies! Paldies! Tik tiešām es. Mēs Eh, gribu novēlēt vislabāko vēlē, eh, panākums vēlēšanās, pat ja es eh, neatbalstīšu, un Langēna kungs tieši tāpat arī jūs. Par Google jautājumu. Līdz šim, cik man ir zināms, ir notikusi viena izmeklēšana Eiropā. Eh, kuru mēs veicām kopš 2010. gada novembra un līdzīgi tajā pašā periodā mazliet vēlāk nekā mēs to iesākām. Amerikāņu eh, organizācija šo pašu jautājumu sakarā un Amerikas Federal Trade Commission pabeidz savu izmeklēšanu 2012. gada decembrī, praktiski situāciju atstājot tādu, kāda tā ir, izņemot dažus elementus, vienpusīgu piekāpšanos, ko mēs no savas puses varētu eh, raksturot kā nenozīmīgu. Tiesa, ka Google eh, pozīcijas savienotajās valstīs ir ļoti spēcīga, bet eh, nav tik spēcīga Eiropā. Uh, Savienotajās valstīs Google uh, tirgus daļa ir starp 70-75%. Ir divi mm, citi konkurenti, kuri ir ar savu stabilu vietu, kas ir jāņem vērā savukārt Eiropā. Google dominē ir virs 90%, un eh, dažās Eiropas valstīs um, dažu iemeslu dēļ tai nav tādas tirgus vietas, tomēr kopumā tirgus daļa Google ir milzīga. Un praktiski tas ir instinktīvs mūsu izmantotais interneta um, meklētājs. Pat ja ir citi pieejami citi eh, meklēšanas rīki, tomēr vairums eh, eiropiešu izmanto Google. Eh, tāpēc negribu kritizēt Federal Trade Commission paveikto darbu, taču situācija ir atšķirīga, varbūt netik ļoti atšķirīga, lai atā, pamatotu un attaisnot atšķirīgu izturēšanos, bet šeit mēs izmeklēšanu turpinām, mēs gatavojam jauno etapu, gatavojam vēstules, kas tiks nosūtītas um, formālajiem um, apsūdzības cēlēģiem, lai norādītu, kāpēc mūsuprāt pēdējie Google priekšlikumi varētu atrisināt tos iebildumus, kurus mēs uzskatām par pamatotiem konkrētajās sūdzījā, sūdzībās un nenoraidu iespēju, kā varētu būt no viņu puses tādi argumenti, kas liktu mums nostāju mainīt, vēl jo vairāk tāpēc, ka esam daudz strādājuši, daudz diskutējuši par alternatīvām, taču negribu neko noraidīt, eh, turklāt izmeklēšana eh, turpinās. Taču varu teikt to, ka gala rezultāts izmeklēšanai pat jā, var kaut kas mainīties, tomēr domāju, ka rudenī un vēl esošās komisijas sasauku uh, mandāta laikā izmeklēšana tiks pabeigta, man par to praktiski nekādu šaubu nav, jo, jo šī izmeklēšana jau ir bijusi krietni gara. Un es domāju, ka viena no diskusijām, kas nevienmēr ir labi interpretēta konkrēti, kāpēc šajā gadījumā cīņā pret dominējošu tirgus nostāju vienmēr tiek izmantots devītais reglamenta pants, kas ir meklēt kompromisus, priekšlikumus, kas varētu būt juridiski saistoši un caur šo uh, saistošo eh, situāciju tiktu mazināti šķēršļi konkurencei, kāpēc šajā gadījumā un arī citos mēs izmantojam šo ceļu un nevis aizliegumu ceļu. Dažādu iemeslu pēc, kas tiek analizēti izmeklēšanas gaitā, kas kādā konkrētā izmeklēšanas brīdī var mainīties, bet es ne, neredzu nekādus iemeslus, kāpēc tos vajadzētu mainīt, ja gala um, Eh, rezultāts ir juridiski saistošs, ņemot vērā visus elementus, ko mēs esam eh, izmeklējuši. Mēs izmeklēšanas gaitā esam mainījuši gan to, ko mēs uzsākām izmeklēt 7. panta izpratnē, eh, un pēc tam to turpinājām 9. panta izpratnē, meklējot saistošus kompromisus, piemēram, Apple Samsung gadījumā. Būsiet dzirdējuši par patentu izmantošanu, standārtu izmantošanu. Tur mēs sākām 7. panta sakarā un beigsim 9. panta sakarā. Tāpat ir 9. panta izmeklēšanas, kas ir uzsāktas, un tā kā nebija pietiekami Eh, stabilu argumentu, mēs pārgājām uz septīto pantu. Taču kopš 2004. gada, kopš ir spēkā uh, regula, mēs izmantojam vai nu septīto vai devīto pantu, lai mēs atrisinātu konkurences problēmas, un manuprāt, mēs tās atrisinām cik tā tas ir iespējams konkurences politikas ietvaros. E, cīņā pret konkurences e, sagrozījumiem, cīņa pret dominējošu stāvokli tirgu nav ne likumdošana, e, ne izpildu jautājums, bet tas ir jautājums, pie kura mēs strādājam. S&D uh, and Paldies. Nākamais nāstājs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu pasvītrot lieliskās attiecības, kādas eh, komisijai konkurence ziņā bija sadarbībā ar parlamentu. Šīs eh, nepārtrauktais un atklātais dialogs kurš mums varēja būt ar komisāru, ar jūsu līdzstrādniekiem, ar eh, darba grupas priekšsādētāju un, manuprāt, šī sadarbība bija pozitīva. Tāpat gribu uzsvērt to, ka pirmo reizi konkurences politikas ietvaros parlamentam ir likumdošanas pilnvaras un parlaments darbosies šajos jautājumos kā līdz likuma devējs. Es eh, piedalījos sākotnējā komisāra uzklausīšanā un domāju, ka mēs varēsim šajā sakarā arī izteikties. Bet tagad gribētu runāt par uzsvarot komisārā pieredzi, kurš um, uh, ir strādājis pie šiem jautājumiem iepriekšējos amatos, bet gribu uzsvērt to, cik svarīgs ir atklātums šajā jomā Jo valsts palīdzību gadījumos ir jābūt šai informācijai atklātai, precīzai, detalizētai un visaptverošai, ņemot vērā krīzi, kas ir ietekmējis nodokļu maksātājus un valsts finanses. Es domāju, ka šis aspekts ir svarīgs. Tas bija pirmkārt. Otrais aspekts - Google jautājums, un šajā sakarā. Uh, ir vairāki jautājumi, līdzekļus um, meklēt ir labāk nekā izmantot aizliegumus, un mums jāizsver, kas būtu vislabākais veids kādu piemērot, tai skaitā 2003. gada regulas reformai. Mums šajā jautājumā jau ir desmit gadu pieredze un iespējams, ka ir atsevišķi jautājumi jāpārskata sadarbībā starp, piemēram, valsts un privāto sekta, sektoru. Tāpat svarīgs aspekts ir nodrošināt to, ka konkurences lēmējiestādes ir pilnīgi neatkarīgas. Šajā sakarā mums ir jābūt stingriem, precīziem un skaidriem standartiem. Tāpat arī mums ir jābūt prasīgākiem, lai lēmumi būtu ar ekvivalentu iedarbību jo ļoti bieži ir vērojami šādu ekvivalenču atšķi, atšķirīgumi. Katrā ziņā gribu pateikties jums par lielisko darbu, ko paveicāt eh, savā amatā. Paldies par sadarbību šo gadu garumā. tie bija intensīvi darba gadi, ne tikai runājot par tematiem, kas tiešā veidā ir saistīti ar konkurences politiku, bet arī ņemot vērā manas mm, manas kompetences gribu uzteikt eh, presēdo kungs sadarbību ar jums un gribu uzteikt arī jūsu darbu. kas ne atsevišķi iemeslu dēļ nevienmēr varēja tikt ņemts vērā, bet tas jau cits ir jautājums. Tagad pāriesim pie valsts palīdzības jautājumiem finanšu sektoram, banku sektoram. Kā jūs zināsiet, mēs esam pielikuši lielus pūliņus, lai varētu prezentēt uh, gadējās rezultātu tabos um, parādītos uh, sasniegumus. Uh, ņemot vērā milzīgo e, valsts atbalsta summu, kas tika sniegta banku sektoram, un ņemot vērā banku sektora vajadzības, lai varētu restruktūrēt situāciju, domāju, ka pie tā strādāja mūsu darbinieki konkurences ģenerāla direktorātā, tāpat arī mēs esam strādājuši pie valsts palīdzības paketes vadlīniju uzlabošanas, un mēs esam iekļāvuši to, lai šīs pa palīdzības apjomi, kas tiek sniegti, lai tie būtu zināmi gan pilsoņiem, gan visām saistītajām personām un ir tiesa, ka tas nebija tik viegli panākams, atsevišķas dalība valstis um, negribīgi pret to izturējās. Tālāk par Google. Uh, Eh, gadījumu, un ne tikai par Google, bet visiem 9. panta gadījumiem, ir jautājums par to, kā integrēt kompensāciju par zaudējumiem, eh, kas izriet devi, no 9. panta, kur varbūt būtu nepieciešams to skatīt nākotnē papildus. Manuprāt, šis ir būtisks jautājums, jo vai tas būtu. Ne, neatkarīgi, vai tas būtu 7. vai 9. panta gadījums, ir runa par ļaunprātīgas dominējošas pozīcijas izmantošanu, un kas nozīmē, ka tam šajā gadījumā ir jāparedz iespēja kompensēt zaudējumus un kaitējumus, kas ir nodarīts uh, šajā gadījumā upurim. Tāpat ir tiesa, ka nacionālās konkurences padomas, kas ir integrētas Eiropas tīklā kopš 2004. gada, ir nozīmīgs sasniegums. Mēs piemērojam um, līguma noteikumus un ir visiem tie jāpiemēro vienādi stingri, konsekventā veidā, piemērojot līguma noteikumus, vai tas būtu komisijas eh, lēmumu ziņā vai nacionālo instanču lēmumu ziņā Un nevienmēr nacionālās kompetences lēmējiestādes ir pietiekami neatkarīgas un ar pietiekamiem resursiem, lai varētu savus uzdevumus īstenot. Atsevišķās dalībvalstīs šī ir problēma, kas vieš bažas, atsevišķās situācija ir visai sarežģīta, un mēs mēģinām palīdzēt to atrisināt, bet pietrūkst juridisku instrumentu. Uh, piemēram, telekomunikāciju jomā ir Eiropas likumdošana, kas nosaka minimālos nosacījumus, tad konkurences ziņā neviens Eiropas standarts nenosaka minimālos nosacījumus, kas būtu jārespektē dalībvalstīs, un šis elements būtu jāņem vērā turpmākajos gados. Paldies! Uh, Lies paldies! Un Alde pārstāvis Ramons. Paldies, priekšsēdēs kundze, Almanis kungs. Liels paldies, ka vēlreiz mūs apciemojāt un personiski vēlos pateikties par lielisko sadarbību, kas mums bijusi pēdējo piecu gadu laikā. Man ir divi konkrēti jautājumi, runājot par Google gadījumu. Pirmais, ņemot vērā šo situāciju? Vai trešās puses, kā Eiropas patērētāja organizācija, piemēram, vai šīm pusēm būs iespēja skaidri iesaistīties un pieņemt lēmumu? Otrs jautājums ir par izsoju mehānismu. Google izvēlēsies no trim uh, dalībniekiem vienu un Tas e, veicinās e, Google paredzēto peļņas pieaugumu. Un e, rezultāts būs tāds, ka izvēlēts tiks nevis atbildīgāko, atbilstīgākais dalībnieks un patērētājiem izdevīgākais risinājums, bet gan Google izdevīgākais risinājums. Un visbeidzot, Piemēram, tagad uh, Google Flight Search gadījumā varam redzēt, ka pakalpojumi ir dārgāki. Varbūt, ka šādas problēmas kļūs vēl aktuālākas nākotnē. Varbūt nākamais komisārs pievērsīsies šim, šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Tremosas kungs. Šeit es nevarētu diskutēt konkrētus aspektus. Um, jautājumiem, kas eh, nav pabeigti risināt, to nevarētu darīt šādā, arī šādā telpā. Un nesen ierobežotā, eh, varbūt kādā ierobežotā, mm, kā sanāksmē varētu izteikt eh, vairāk detaļu, bet pavisam vispārīgi runājot par to arbitru, kurš atbildēs par pareizu lēmumu ieviešanu Google gadījumā. Pirmkārt, tam ir jābūt neatkarīgam, komisijas ieceltam, tādam, kurš gatavo un nosūta regulārus ziņojumus visdrīzāk. Uh, katru ceturksni gadā, balstoties uz savu vērtējumu par to, kā tiek risināts ik viens sūdzības iesniegumu gadījums šajā un Eiropas līmeņa patērētāja asociācija būtu loģisks sarunu partneris. Citos um, gadījumos, kad lēmumi ir balstīti uz 9. pantu, uz juridiski saistošām eh, apņemšanās gadījumiem. Procedūra var būt atšķirīga, Bet tādi ir spēles noteikumi, kad kāda institūcija, persona, asociācija, kurai ir būtisks komentārs par to, ka varētu tikt nepildīti pieņemtie lēmumi devi, uz 9. panta pamata, ir, tiem ir iespējas un atbildība informēt šo arbitru par iespējamiem riskiem. Un pagājušajā gadā bija viens gadījums, kād netika pildīta apņemšanās 9. panta sakarā, kam sekoja negatīvs lēmums pieņemts īsā termiņā pēc brīža, kad informāciju saņēmām, un sekas bija ne tikai nekavējoties bremzēt, e, bremzēt un apturēt šos notikumus, bet arī soda nauda 561 miljonu eiro sakarā. Tāpēc 9. panta lēmumu ievērošana un ieviešana ir ļoti um, svarīga. Tālāk runājot par piedāvājumu izteikšanu. Un Google gadījumu. Šeit nav runa par summu, kas tiek piedāvāta um, konkrētajā gadījumā, bet tiek īstenota ar klikšķa palīdzību, eh, kas tiek iegūta pateicoties redzamībai. Un Google gadījumā runājot par ienākumiem, es to nevaru atbalstīt. Ienākumu līmenī te nekas nemainītos. Dienas servisi, kas ir Google īpašums, ienākums no tiem tiktu sadalīts tieši tāpat kā sancenšiem, kas padarīt, parādītos citā salīdzināmā eh, meklētā just waiting for the end of the interpretation. Uh, now for... Paldies. Zaļamie, zaļo pārstāvis. Aikhot kungs, paldies. Man ir jautājums par enerģētiku un par valsts palīdzību lidostu jautājumā Nīderlandē, no kurienes es esmu. Runājot par valsts palīdzību. Pēdējā priekšlikumā jūs skaidri norādījāt uz to, ka jums nepieciešama tehnoloģiskā neutralitāte šajā priekšlikumā, un tas tika ļoti kritizēts. Es varu teikt, ka tehnoloģija neutralitāte, runājot par atjaunīgajiem resursiem, bija būtisks jautājums Nīderlandē no 2008. gada līdz šim gadam. Pieaugums bija no uh, eh, 3 līdz 4 procentiem, kas bija uh, dramatisks kāpums, un tas skaidri parāda to, ka tehnoloģija neutralitātes politika nemaz nedarbojas. Jūs sakāt, ka tas ir atjaunīgo resursu popularizēšanai un mērķu sasniegšanai, nu, joprojām rodas jautājums, kurā virzienā tad mēs dodamies, un runājot par jaunajiem priekšlikumiem, eh, kurus neviens nav redzējis, izņemot mūs visus šeit, nu, šajā gadījumā ir nedaudz lielāka rīcības brīvība ilgtermiņam tehnoloģija attīstības potenciālam un varbūt būs uh, iespēja konkrēti ņemt vērā konkrētās uh, ievirzes. Taču, ja ir viena ilgtermiņa tehnoloģija, kas uh, ir kļuvusi pēdējo gadu laikā dārgāka, tā ir kodola enerģija. Kas jums būtu sakāms par apvienotās karalistes iesaistīšanos un atbalstu šajos jautājumos? Un jautājums par to, kad jūs piedāvāsiet, kad jūs nesat klajā ar priekšlikumu, es dzirdēju datumu 9. aprīlis, bet eh, jūsu konsultāciju rezultātā bija vairāk kā tūkstošu iesaistīšanās gadījumu, un, manuprāt, ir būtiskāk nonākt pie labiem rezultātiem, nevis eh, sasteigt procedūru. Otrais gadījums ir lidosta Nīderlandē, kas ir tuvu Vācijai tuvumu Istanbulk uh, lidostai, un tas ir gadījums, kad Nīderlandes valdība jau iedevusi 20 miljonus šīs lidostas uh, attīstībai, kamēr Vācijas pusē lidosta piedzīvo zaudējumus un tur nav pietiekami liela kapacitāte. Es zinu, ka Polijā Gdaņskā bija gadījums uh, kas bija līdzīgs, un eh, ja nav pietiekami liela kapacitāte, tad valsts eh, palīdzība nav atļauta. Kāds būtu jūsu viedoklis? Paldies! Vispirms eh, atbildēšu uz jautājumu par enerģētikas un vides vadlīnijām. Vispirms, tehnoloģiskā neutralitāte kā tāda ir labs princips, taču praksē to ir ļoti grūti piemērot. Un man tas ir jāatzīst. Pēdējā teksta projekta versijā, kā jūs teicāt, pēc plašām pārunām mums bija daudz piedāvājumu, un jūs varat būt droši par to, ka visi piedāvājumi, kas tika saņemti ar sabiedrības apspriedes starpniecību, tiek analizēti un tiks analizēti ģenerāldirektorāta ietvaros. Ņemot vērā resursus, dienesti strādājuši ļoti labi, un es esmu ļoti apmierināts ar to, kā konkurences ģenerāldirektorāts ir strādājis sevišķi šo enerģētikas un vidas vadlīniju sakarā, kas ir ļoti svarīgas un saņēmušas lielu uzmanību un turpinās saņemt ļoti lielu uzmanību līdz pat pēdējai darba dienai. Taču es domāju, ka mēs esam saglabājuši 9. aprīli šo vadlīniju pieņemšanai. Tām jāstājas spēkā 1. jūlijā šogad, un pirms stašanās spēkā tām ir jābūt pieņemtām tur, kur ir nepieciešams atbilstīgi tās piemērot. Taču princips, kā jau teicu, ir labs, taču grūti to īstenot praksē. Esmu mēģinājis eh, panākt tekstā uh, to, lai būtu pietiekami liela elastība, lai nodrošinātu to, ka atšķirīgās eh, tehnoloģiski neitrālās eh, versijas atspoguļotos un pilotprojektos tās tiktu pārbaudītas labā progresīvā veidā, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku neutralitāti, ja tas ir iespējams. Dažos gadījumos tas nav iespējams. Uh, Dažos gadījumos, kā jūs minējat Nīderlandes gadījumu, tas nav iespējams. Eh, Nīderlandē nav vienīgā Eiropā, kur ir šāds eh, gadījums. Mums eh, pragmatiski jāskatās uz šo jautājumu, vai tas ir īstenojums, taču kā tāds princips ir labs. Runājot par Hītrovs jautājumu apvienotajā karalistē joprojām turpinās uh, izmeklēšana. Tātad runa ir par, uh, nevis par Hītrovu, bet par uh, apvienotās karalistes uh, jautājumu, kas ir saistīts ar energoresursiem un um, atjaunīgiem resursiem, kodolenerģiju. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un šajā gadījumā jautājums eh, kā tāds jau ir ļoti komplicēts, un turklāt mums ir jāizmanto līguma noteikumi, lai nolemtu, ar kādu kritēriju starpniecību mēs izlemsim, vai projekti ir vai nav atbilstīgi, un kādi uzlabojumi būtu nepieciešami projektiem, lai tie būtu atbilstīgi, jo vadlīnijās ne iepriekšējos eh, periodos, ne jaunajā tekstā nav atrunāti šie jautājumi, kas ir saistīti ar kodolenerģiju. Mēs eh, saprotam, cik tas ir sarežģīti. Viss, kas saistās ar kodolenerģiju, ir ļoti sarežģīti, un mēs eh, tādēļ izmantojam līguma normas. Ja mēs nevaram šī mandāta laikā pieņemt galīgo lēmumu, tad eh, es pat teiktu, tā būtu labāk Es um, gribētu, lai tas tiktu korekti izpildīts un lai mans pēcticis uh, nesaņemtu sasteigtu izvērtējumu. Runājot par uh, vadlīnijām un nosacījumiem, kas attiecas uz lidostām, jaunie noteikumi noteiks uh, skaidrus kritērijus, kā Eh, risināt tās situācijas, kas saistītas eh, ar gadījumiem, kādus jūs minējāt, un iespēju noteikt, eh, kāda ir atbilstība valsts palīdzībai kādai konkrētai lidostai. Ir jāskata gadījumi, kas joprojām nav izskatīti un tiks izskatīti, kad būs jaunās vadlīnijas, un tāpat arī jāskata, kāda ir situācija konkrētajā lidostā attiecībā pret pārējām lidostām konkrētajā reģionā, kādas eh, ir investīciju iespējas un nepieciešamība, kā arī iespējas aizstāt konkrēto lidostu ar citām lidostām vai citiem transporta veidiem, lai nodrošinātu pasažieru plūsmas eh, turpinātību un iespējas eh, risināt infrastruktūras eh, problēmas. Polijas gadījumā jūs minējāt eh, šo gadījumu, tātad tur bija divas lidostas, kas bija ļoti tuvu, un pirmā lidosta, kas bija senāka, tā, tā bija saņēmusi palīdzību ne tikai no valsts, eh, bet arī no struktūra fondiem, un tā nebija pietiekami liela kapacitāte. Līdz ar to jaunajai nav nekāda ekonomiska pamatojuma. Un attālums, ja nemaldos, ir mazāk kā 100 km tur bija kādi 25-30 kilometri. Ja jūs minējāt vairāk kā 100 kilometrus, nu tad te nebija tas gadījums. Es vairs neatceros, vai šis gadījums bija neizskatīto lietu sarakstā vai paziņoto lietu sarakstā, taču varu atbildēt jums uz šo jautājumu rakstveidā. Paldies! Mums būs jābūt nedaudz disciplinētākiem, citādāk neizrunāsim visu kas jāizrunā. Nākamais Fernandes Langens. Paldies, komisār kungs. Šobrīd ceturtajā sasaukumā esmu ekonomikas komitejā un jāsaka, jāizsaka jums kompliments. Jūs esat pirmais kopš 94. gada kas uzskata šīs sarunas par nopietnām un neizmanto to savu politiskās partijas interesām. Uh, Monti ir Itāliju saudzējošs profesors Krosas kundze paziņoja tikai savu ierēģņu lēmumus un neko prātīgi nedarīja, tad jūs tiešām esat pirmais. Vēlos izteikt jums komplimentu, jūs tiešām uztverat dialogu ar parlamentu par nopietnu lietu, nevis vienkārši kaut ko pļāpājat. Un man ir pāris jautājumi. Pirmo jautājumu jūs jau pieminējāt Tā ir direktīva atjaunojumiem resursiem, un šeit ir subsīdijas. Šeit arī vēlos pieminēt attiecīgo Vācijas likumu. Šodien Vācijas presē tiek publicēts tas, ka jūs esat pauduši jaunu priekšlikumu, ņemot vērā nozari un novērtējumu, saistībā ar Eiropas vienoto tirgu ne tikai ārējo konkurenci, bet arī iekšējo konkurenci ņemot vērā. Un to, ka jūs pieprasīsiet 90% pašu ieguldījumu, proti, ka paša enerģijas ra ražošana pašu patēriņam nedrīkst tikt izslēgt no nodokļu aplikšanas. Un otrā lieta kas jau tika pieminēts, šīs avio vadlīnijas. Šeit ir vesela virkne dažādu gadījumu darba kārtībā. Vai jūs spēsiet tos izskatīt līdz oktobra beigām, pamatojoties uz jaunajām vadlīnijām? Tāds būtu mans jautājums. Un pēdējais jautājums ir reģionāla problēma. sabiedrībā izpratne par konkurēt konkurences politiku nav īpaši liela, kaut gan tas ir viens no pamatprincipiem Eiropas uh, dibināšanas ietvaros. Runājot par Nirnburgas apļu, šeit tika pausti tādu viedokli, ka Eiropas Savienība Almuņa kungs mums piespieda pārdot Nurnburgas eh, apli, citādi gada beigās mēs būtu bankrotējuši. Un eh, Kā šādā gadījumā jūs varat daudz spēcīgāk pārstāvēt šo konkurences politiku, lai izvairītos no šādiem gadījumiem, šādas retorikas? Paldies! Thank you very much. Lies paldies, Langenkungs, par um, lepniem vārdiem. Kā jūs zināt, kopš 2004. gada ne tikai šajā portfolio, bet arī citos jautājumos mūsu divpusējā sadarbība ir bijusi laba. Es, tāpat kā iepriekšējos runātājs, jūs gan neatbalstīšu vēlēšanās, taču mēs turpināsim būt draugi. Nu, varbūt, kā jūs sakāt, konkurences politika varbūt nav ļoti populāra, bet varbūt, ja es jūs atbalstu, es došu balsis citiem. Nu labi, jebkurā gadījumā. pievērsieties enerģētikas un vides vadlīnijām. Šajās vadlīnijās ir pieci galvenie punkti. Vispirms, kā sniegt uh, valsts palīdzību, lai tas būtu atbilstīgi atjaunīgajiem resursiem, kā sniegt šo palīdzību enerģijas infrastruktūrai, kā to sniegt atbilstīgi energoefektivitātes uh, pasākumiem, kā to sniegt atbilstīgi pāriem mehānismiem un kā risināt situāciju tādās valstīs kā, piemēram, Vācija, kad ir lietotāji, kas nevar maksāt uh, pilnu maksu, ku, kas tiek uh, pieprasīta pārējiem lietotājiem, ņemot vērā šo nozaru intensitāti. Mēs um, diskutējam ar nozaru pārstāvjiem. Šodien man ir divas uh, sanāksmes jau paredzētas uh, šajā sakarā. Diskutējam par uh, šo nosacījumu jautājumiem un, protams, arī ar dalībvalstīm. Vācija ir viena no tām un, ja pat es, diemžēl, nevaru saprast vācu presi no rītiem, taču es eh, varu redzēt eh, savu vārdu, un līdz ar to zinu, ka runa ir par šiem jautājumiem. Mēs eh, mēģinam izstrādāt sarakstu ar nozarēm, kurā varētu, kurās varētu būt daļējas atkāpes un atvieglojumi nodokļu ziņām. Šīs nozars būtu jāizvēlas um, balstoties uz elektrointensitāti, proti elektrības uh, izmaksu intensitāti un tizniecības um, intensitāti, jo mēs nevaram uzskatīt uh, to, ka pietiekami būtu skatīt tikai ietekmi uz um, vietējo tirgu. Būtu jāskata ietekme arī uz ārējo tirgu, kā arī oglekļa emisiju noplūdes risks uz citām valstīm un citi jautājumi. Tātad šeit runa ir par elektrointensitāti un tirdzniecības intensitāti. Šis ir pirmais apsvērums, un tas mums jau sniedza virkni ar nozerēm, kurām varētu būt atvieglojumi. Un otrs jautājums par to, cik lielas var būt, cik liela var būt šie atvieglojumi. Galvenais princips eh, vadlīnija projektā būtu tad, ja ir pārsniegt zināms procentu apjoms, taču ir atsevišķas nozares, kurām būtu nepieciešama īpaša attieksme, un šobrīd mēs skatām, cik lielā mērā mums ir nepieciešama šī īpašā attieksme un cik lielā mērā mēs eh, to varam veikt, ņemot vērā, kādi tad būtu šie augsti intensīvie sektori, jeb nozares eh, elektro patēriņa ziņā, kā arī tisniecības ziņā. Mums tas ir jāizsver, ņemot vērā to, ka mēs saņemam ļoti daudz informāciju, lai izsvērtu to, kā adekvāti noteikt šos atvieglojumus, lai tie būtu pieņemami un par to domāt ne tikai vienās nozares kontekstā, bet, un ne tikai vienas valsts kontekstā, bet globāli, jo jādomā Eiropas Savienības līmenī un nav jāņem tikai vienas dalībvalsts apsvērumi vērām. Eh, es, eh, kā jau teicu, labprāt sasniegtu kompromisu, gribētu vest sarunas, taču nevēlētos diskutēt par jautājumiem, kas nav diskutabli. Skatīsim, kā sasniegt eh, nolīgumu un panākt vienošanos. Runājot par aviācijas jautājumiem, mums ir panākti vairāk lēmumu, balstoties uz jaunajām vadlīnijām, mums būs vairākas darba grupas, un es mēģināšu pātrināt šo procesu, taču es nevaru pātrināt 31. oktobra iestāšanos un prognozēt to, cik lietas vēl nebūs izskatītas. Tas atkarīgs no grūtības pakāpes. Es eh, nediskutēšu ar eh, personu, kas ir atbildīga par eh, maksātnespējas likumdošanu Vācijā. Es nezinu, kas, kas ir šis cilvēks, taču es um, ja, pagājušo reizi tiekoties Strasbūrā jau teicu, ka nediskutēšu par to, kā būtu jāpiemēro un jāīsteno Vācijas maksātnespējas likumi, taču tie, kam tas ir jādara, kam ir jāīsteno šie maksātnespējas likumi, tie zina, kā tas ir jādara. Viņiem ir jāīsteno savs juridiskais ietvers, kas ir jādara respektējot mūsu juridisko ietveru un otrādi. Šeit runa ir par pilnīgu atbildību, kas jāuzņemas eh, maksātnespējas procedūru veicējiem Vācijā. Viņiem ir jāpieņem tas lēmums, eh, kā īstenot šo likumdošanu. Paldies! Mums ir pieci runātāji, 20 minūtes palikušas, līdz ar to mums jāpasteidzas. Tādēļ lūdzu ātras atbildes, ātri jautājumi un pretējā gadījumā mums būs jāsasteidz pēdējo runātāju teiktais. Lūdzu. Nākamā runātāja. Prieres kundze, paldies. Runāšu angliski, lai būtu ātrāk. Mans jautājums ir par konkurences noteikumiem valsts palīdzību, kad mēs salīdzinām uh, banku sanāciju eh, Eiropas Savienības sistēmā un ārpus tās, kā jūs zināt, eh, es strādāju pie vienotas, eh, vienot noregulējuma mehānisma ziņojuma. Un tātad no vienas puses mums ir valdības stabilizācijas instrumenti, kas īpašos apstākļos bankai var sniegt zināmu palīdzību vai mehānismu, kā kontrolēt uh, bankrotējošas bankas uh, problēmas. Tāpat uh, būs arī atšķirības nosacījumos līdzekļu izmantojumā. Mums ir 8%, kas šeit parādās, un ir arī 20% riska līdzekļu un kas eh, tātad ir eh, paredzēti tam, lai nodrošinātu šo procedūru. Tātad mums ir eh, atšķirīgas sistēmas sistēmā un ārpus tās. Kā jūs skatāties uz šo funkcionēšanu vai būtu kāds eh, risks, kas varētu rasties, ņemot vērā prasību atšķirības eh, iekšpusē un ārpusē. Un pēdējais eh, jautājums par šo noregulējuma mehānismu. Jautājums ir par to, vai komisija ir gatava organizēties, lai pāraudzītu iespējamās eh, neatbilstības līdzekļu izmantojumā, lai mēs varētu paļauties uz komisijas dienestiem, kas organizētu eh, šo procedūru un līdzdarbotos eh, noregulo, noregulējuma mehānisma procedūrām. Paldies! Well, very, very quickly. Ļoti īsi, jo atsevišķi aspekti pārāk tehniski, bet mēs nepārtraukti esam kontaktos ar attiecīgajiem mūsu dienestiem, un princips ir tāds, ka mums ir valsts palīdzības noteikumi. Banku sistēmai vai restruktūrācijas plāniem vai cita veida atbalstam vai uh, Eh, kādiem atrisinājuma eh, plāniem, kas tiek eh, piemērots visu valstu līmenī. Mēs nevaram to izmantot citā līmenī ieviešanas ziņā, tāpēc kā viena banka piedara banku savienībai, otra ir ārpus šīs savienības. Mums ir jāpatur vienādie spēles noteikumi. Uh, pat ja juridiskais ietvars nav vienāds bankām, banku savienības iekšienē un ārpus tās. Tehniski kā tas ir iespējams, redzēsim, bet teorētiski tā tas ir iespējams, ka ir kādas eh, grūtības, kas būs jāpieslīpē detalizētākā veidā. Un cits elements vēl. Kā jūs zināsiet, es Kad mēs gatavojām savu priekšlikumu komisijas līmenī un diskusiju laikā ar parlamentu un padomi, cīnījos, lai varētu aizsargāt komisijas ekskluzīvo kompetenci ieviest valsts palīdzības noteikumus. Un, ja nekļūdos, tad tas ir šobrīd pasargāts. SRM padomu nepieņems lēmumu, eh, kamēr nebūs komisijas teikusies par valsts palīdzību. Tā tas ir šodien. Taču šobrīd ar eh, vienoto atrisināšanas mehānismu tās pastāv tikai dažās dalībvalstīs. Jautājums par atrisinājumu plānu iet eh, tālāk nekā valsts palīdzība varu pateikt savu personisko viedokli, ņemot vērā to, ka šī ir pēdējā diena. Es pilnībā atbalstu Mišelu Barņē, kurš saka, es nepieļaušu, ka komisijai. Mission needs to intervene, but for an intervention of the commission we need. Trīs stundas lēmumu pieņemšanai. Komisija ir jāsaka, jāizsakās, jārīkojas, un tā ir nepieciešams saprātīgs laiks un termiņš. Ja likumdevēja uzskata, ka komisijas vienīgais, eh, vienīgais intervences eh, laika periods ir trīs stundas, tad komisijai vienkārši var atteikties no tā, mēs to nevaram pieņemt. Valsts palīdzība ir komisijas ekskluzīvā kompetence, bet nevajag iedzīt komisiju kaktā, jo tā nevar darīt. Paldies, komisāra, un nākošais runātājs deputāts, mm, deputāte Mārētīkā. Eh, paldies, eh, lai iet visātrāk, arī es uzdošu jautājumu angļu valodā par brīvu konkurenci. Šis jautājums ir neapstrīdams, tāpat arī pienācīgas mm, konkurences politikas ieviešanas dalību valstīs. Uh, Viens eh, no ieteikumiem dalībvalstīm no komisijas puses ir um, ieviest pirms bankrota jautājumu sakārtošanu, tas tiek ieviests Horvātijā, taiskaitā, un tur ir gan plusi, gan mīnusi. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, un kā ir jūsu viedoklis šeit no konkurences policijas viedokļa puses. Atvainojiet, saka komisārs, es ne, nesaklausīju, kā ieviešana. Atbilde pirms bankrota sakārtošana. Komisārs atbild, tas ir regulas jautājums, bet ja ir ievais, iesaistīti valsts resursi, tad arī valsts palīdzība šeit piedalās. Es eh, nevaru, komisija nevar izmantot eh, konkurences instrumentus, lai veidotu bankrotu vai pirms bankrotu likumdošanu valsts līmenī. Taču valsts likumdošana nevar mainīt to, kā konkurences politika valsts palīdzības eh, gadījumi darbojas. Mums ir jāatrod kon, uh, sekvence, bet negraujot kompet, komisijas ekskluzīvās kompetences. Un domāju, ka daudzos gadījumos dalībvalstīs mums ir jāņem vērā šie abi juridiskie ietveri. Paldies, komisār! Nākošais runātājs deputāti Makārtī. Well, I, I too very much want... Arī es ļoti vēlos pateikties uh, komisāra kungam un um, darbiniekiem par uh, lielo darbu, kas ieguldīts. Jūs vienmēr esat labā garstāvoklī, vienmēr esat atvērts diskusijām ar deputātiem. Uh, atkarībā no kompetences, protams, un esat gatavs diskutēt par visiem jautājumiem. Uzskatu, ka jums ir ļoti daudz uh, esat sasniedzis. Uzskatu, ka esat ļoti daudz uh, padarījis uh, lietotāju, patārētāju labā, izmantojot visas mums sniegtās iespējas. Man būtu jautājums par etaloniem, jeb benchmarks. Mēs zinām vairākus gadījumus, zinām, ka antitrasta noteikumi ir papildinoši, kā jūs to teicāt, taču es uzskatu, ka likumdošana nevienmēr ir labākais instruments, lai mainītu cilvēku uzvedību, taču jūs gadījumā pierādās pretējais, jūs esat varējis mainīt cilvēku uzvedību rīcību, un tas ir ļoti apsveicami. Mēs te varam runāt eh, gan par Forex, gan par eh, naftas un gāzes eh, jautājumiem, un uzskatu, ka etaloni šajās jomās būtu jāapdomā rūpīgāka. Vai jūs uzskatāt, ka šie jautājumi būtu jāiekļauj izmeklēšanā, vai būtu piemērojami kādi noteikumi, jo mēs neesam vienojušies par etalonu likumdošanu šajā komitejā, jo mēs nevarējām vienoties par aptvērumu. Mana grupa vēlējās plašu aptvērumu, piemēram. Un eh, tāds filozofisks eh, jautājums. Kas, jūsuprāt, vēl būtu darāms eh, jūsu mandāta laikā? Es domāju, ka Jums ir ļoti daudz darāmā, bet kāds ir jūsu prioritāts pirms mandāta beigām? Cerams, jūs noslēgsiet darbu veiksmīgi, tāpat kā esat darbojies līdz šim, un nākamajam sasaukumam, kas jūsuprāt būtu nākotnes nozars, kas būtu visakūtākie temati, ar kuriem būs jāstrādā, runājot par konkurences jautājumiem. Paldies! Lielas paldies, Makartīs kundze! Paldies par jaukajiem vārdiem! Runājot par konkurences politiku, kad tā koncentrējas uz konkrētiem jautājumiem. Tas ļoti varants instruments, sekas ir tiešas un varbūt ietekmīgas, taču tajā pašā laikā tas ir arī trausls instruments, tam ir jārunā par pašreizējiem gadījumiem un pašreizējiem pārkāpumiem, jāveicina izmeklēšanu norise, taču uh, Prognozēt nākotni gan nav viegls jautājums, taču mēģināšu tomēr atbildēt uz šiem jautājumiem. Runājot par etaloniem, mēs eh, joprojām strādājam pie šī jautājuma. Mūsu redzeslokā trīs bankas un brokeris, kas um, ir lietā, ko izmeklējam, un pēc tam arī varam, varu piebilst, ka mums ir um, provizorisks, eh, provizorisks darbs Forex sakarā, veicam izmeklēšanu arī dzana naftas eh, atvesinājumu, atvesināto produktu etalonu sakarā un, nu, nezinu, varbūt, ka būs nākotnē arī citas eh, lietas, taču to es nevaru prognozēt. Jāteic, ja mūsu cilvēku resursi būtu apjomīgāki, varbūt, ka nākotnē mēs varētu atļauties atvērt eksante vai drīzāk eksoficie izmeklēšanu, taču šobrīd mums ir daudz darāmā ar pašreizējām lietām un turpināsim darīt šo darbu tuvāko gadu laikā. Nākamajam komisāram vai komisārei vismaz daļai būs jākoncentrēs uz šiem jautājumiem taču nevaru izslēgt, ka daži no etaloniem būs eh, jautājumi, kas tiks eh, diskutēti nākotnē un jārunā arī par iespējamām problēmām, kas varētu šeit rasties jebkurā gadījumā. Runājot par prioritātēm, protams, ka Šīs jautājums ir ļoti nopietns. Jautājums ir par to, ko var darīt regulators, ko var darīt konkurences iestāde. Atceros sanāksmi ar finanšu sektora pārstāvjiem un rūpniecības nozara pārstāvjiem pirms vairākiem mēnešiem, un viņi bija ļoti satraukušies par to, ka iedzīvotāji, patērētāji un lietotāji nav pietiekami, pietiekami neusticas viņiem krīzes uh, dēļ. Un tādēļ mums ir nepieciešams jauns regulējums. Mēs arī pie tā strādājam. Mēs neesam arī vienīgie, ir gan amerikāņi, gan citi regulātori un antitrasta iestādes. Un mēs šeit runājam par uzvedību, par kādu vienojas un nolemj nozare. Viņi ļoti vēlēs mūs pārliecināt par pašregulējuma pozitīviem aspektiem. Viņiem ir nepieciešams eh, to darīt, lai nodrošinātu eh, konkurences ievērošanu. Tajā pašā laikā jāsaprot, ka ja nav uzticības, tad arī uh, patērētājiem šaubām novērsīsies no šīs nozares. Runājot par enerģētikas jautājumiem, man nepietiks laika, lai izrunātu visu šo jautājumu, taču ir skaidrs, ka enerģētika ir būtiska nozare, kurā ir jādiskutē par šiem jautājumiem, jādiskutē par konkurences jautājumiem, uh, Runa ir arī par telekomunikācijām un digitālo nozari un visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar internetu. Tas vēl nav pietiekami regulēts. Varbūt kādā, kādu dienu tas uh, dažādos līmeņos un jomās tiks regulēts, taču tajā pašā laikā vienīgais instruments vai gandrīz vienīgais instruments, uh, kas uh, mums ir pieejams, um, lai risinātu problēmas, um, kā piemēram Google jautājumu un citus jautājumus, kas ir svarīgi starpsavietojamībai un pakalpojumu un dzīvotspējai. Šie visi ir būtiski jautājumi. Liels paldies, mums uh, vairs nav laika un tādēļ pēdējie jautājumi. Skinner kungs un Klīns kungs, lūdzu. Paldies, um, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, paldies, ka tikāties ar mums iepriekš. Domāju, ka šajā slēgtajā sanāksmē tikšanās bija ļoti noderīga. Ir interesanti par to zināt nākošajā dienā no avīzēm. Bet Google gadījums, manuprāt, ir īpašs. Neesmu pārliecināts, ka pilnībā jums piekrīt, neesmu pārliecināts, ka klātesošie varētu jums pilnībā piekrist kaut gan. Es saprotu jūsu apņemšanos FDC, kā jūs sacījāt, bija ļoti viegli pieeja savienotajās valstīs, tomēr var atkal, atsākt izmeklēšanas bet varbūt piešķīrāt šo piecu gadu uh, buferperiodu. Kāpēc tas mums būtu vajadzīgs? Bet, protams, mēs vienmēr varam viedokli mainīt. Otrais jautājums attiec uz Liverpūlu un līdzekļus no struktūra fondam, prāmim, prāmi līnijai, kur piedalās e, savienoto, e, apvienotās karalistes e, valdība. Šajā gadījumā netika pieprasīts atmaksāt līdzekļus komisijai. Šeit ir zināmas pretrunas vērojamas. Un Klinskungs vēl ir komisāri, lūdzu. <laughs> Oh, thank you very much. Uh... Paldies, Skinner kungs. Es atbildēšu Skinner jautājumu minūtes laikā, saka komisārs, par Google jautājumu. Es um, saprotu, jo ierob, slēgtas sanāksmes tomēr nebūtu nākošajā dienā jāatspoguļē mēdījos. Pieci, pieci gadi kā uh, buferu periods. Ja ik viens no pantiem tiek pārkāpts, kon, e, sekas ir nekavējošas, un šie pieci gadi attiecas uz četrām konkrētām jomām un nevis uz uh, kompāniju, kas bija uh, pie šo problēmu izcelsmes. Tādējādi tas nav ierobežojums mūsu kapacitātei uzsākt eh, gadījumu 9. panta izpratnē. To uzrauga attiecīgie monitoringa pārstāvji un dažādos aspektos komisijas rokas nav saistītas ar šo piecu eh, gadu problēmu. Liverpūles gadījumā es konkrētu atbildi nevaru sniegt, bet, jo man nav pilnas informācijas. Bet, ja jūs man atsūtīs šo jautājumu rakstiski, es atradīšu atbildi. Paldies, un tagad Klīnca kungs. Paldies, komisāri. Īs jautājums E, mums e, kopumā ir e, konkurences līkumi. Mēs zinām, kā tie darbojas Savienotajās valstīs, Eiropas Savienībā, bet kā jūs tos raksturotu jaunajos tirgos Ķīnā un Brazīlijā? Paldies, Klīnskungs, paldies par jūsu sadarbību gadu gaitā. Mums ir bijušas ļoti labas attiecības ar kompetences lēmējiestādēm visās eh, rūpnieciski attīstītajās valstīs un jau gadiem ilgi. Šīs attiecības ir būvētas uz divpusējiem kontaktiem, uz dialogu, uz dažādām, eh, dažādām jurisdikcijām un eh, arī konverģence ir pieaugusi pēdējo 5-6 gadu laikā. Ar eh, jaunietekmes valstu lēmēju iestādēm mēs esam formalizējuši savas attiecības, esam parakstījuši sapra saprašanās memorandus ar vairākām, taiskaitā Ķīnas, lēmēju iestādēm, divām konkrēti, ar kurām mums ir regulārs dialogs un konteksti, arī ar um, Indijas um, lēmēju iestādi, ar Brazīliju, ar Krieviju, un piedāvāju Dienvids Āfrikas konkurences padomei uzsākt šādas regulāras attiecības, un papildus tam ir divas dialogu platformas. Viens ir ESAU, un pats, ja eh, šīs valsts nav ESAU dalībvalsts, tās var piedalīties diskusijās, un visi izņemot Ķīnu piedalās starptautiskajā konkurences eh, tīklojumā, kas tiek izveidots pirms 11 gadiem, kas ir ļoti noderīga platforma, uh, pieredzes apmaiņai, vislabākās prakses apmaiņai, lai apspriestu uh, konkrētus jautājumus un domāju, ka šīs konkurences padomas tiek aizvien vairāk integrētas mūsu tīklojumos, taču jāsaka, ka ne visos gadījumos ir sasniegta pietiekama politiskas neatkarīguma pakāpe, kas būtu vajadzīga labai konkurences politikas ieviešanai. Tādējādi visdrīzāk Tālāk likumdošana bieži vien ir līdzīga mūsējai, bet atsevišķos gadījumos politiskā neatkarība nav pietiekami vēl attīstīta. Paldies, turpina priekšsēdētājs komisāram. Gribu pateikties par šo ļoti interesantu un noderīgu un vajadzīgo viedokļu apmaiņu. Paldies! Paldies, komisārs! un uzredzēšanos. Pablo. So we move on to the next item of the. Pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir publiskos klausīšanās piedaloties. Danielai no Īkūra ir Eiropas eh, centrālās bankas uzraudzības padomas priekšsēdētāja. Šī ir pirmā uzklausīšana Nu, izkundzei pirms uzklausīšanas nosauktīt vairāki jautājumi, un ECB atbildēja 17. martā. Es pirms gribu pateikties Ņūku dzēji par um, dalību šajā uzklausīšanā, un līdz ko viņa ir pieejama, došu viņai vārdu uz minūtēm 10-15. microphone. Yes. Okay. Mr. Chairman, honorable members of the European Parliament. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, šī ir mana pirmā publiskā uzklausīšana starp institūciju nolīguma kontekstā ar uh, Eiropas parlamentu. Un es uh, ar lielu prieku īstenošu paredzēto šī nolīguma ietverā, lai nodrošinātu nepieciešamo aizsargātības līmeni Eiropas iedzīvotājiem. Šī ir arī pēdējā sanāksme šī mandāta ietveros, tādēļ paldies priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētāja kungs un godātie deputāti par izšķirīgo lomu, ko jūs spēlējat likumdošanas procesā ceļā uz ciešāku banku savienību. Runājot par SSM um, sagatavošanas darbiem, priecājos teikt, ka ir vairāki galvenie atbildīgie, kas jau ir nozīmēti šajā procedūrā. Tāpat um, pāraudzības, uzraudzības uh, komandas uh, ir sastādītas, kas ir atbildīgas uh, par būtiskāko banku uzraudzību jau tātad ir sastādītas šīs komandas un resursi tiks piešķirti katrai no šīm uzraugu grupām. Tāpat tiek meklēt risinājumi pāraudzībai, lai atbalstītu uzraudzības procedūras sevišķi vienotajām uzraugu grupām ir sasniegts eh, progress, lai nodrošinātu saikni ar valstu uzraukiem, kas eh, nodrošinātu šī procesora virzību. Un tas ir panākts eh, balstoties uz pieņemtajiem tiesību aktiem un sarunām, kas ir noslēgtas. Pašlaik mēs sekojam modelim, kas atspoguļots uzraudzības projekta ceļvedī, kas atspoguļo procesus, procedūras, metodiku uzraudzībai būtiskākām un mazāk būtiskām bankām. Un tas um, mēs mēģinām arī sagatavot pietiekami visaptvarvošu versiju, ar kuru iepazīstināsim sabiedrību. Sabiedrības konsultācijas paredzētas eh, pirmajā šī gada pusē un stāsies spēkā šie uzstādījumi un regulējums gada beigās. SSM regula skaidri neparedz uzvedības kodeksu uzraudzības, pāraudzības valdes locekļiem, taču ir skaidrs, ka neatbilstīgs būtu jebkāds interešu konflikts, kāds varētu parādīties. Tāpat tiek izskatīti visi nosacījumi, kas būtu atbilstīgi ECB darbinieku atbilstībai un darbībai. Tad um, veicam šīs procedūras saskaņā ar starp institūciju nolīgumu. Tāpat progresējam darbā, kas nodala monetāro un uzraudzības uh, politiku, uzraudzības um, padomē arī ir noslēgusi uh, darbu, kas ir eh, saistīts eh, ar lēmumu, kas tika pieņemts, ņemot vērā to, ka ir jāinformē Eiropas parlaments eh, regulāri par šīm procedūrām un jāveic sanāksmes no janvāra līdz martam, kas pēc tam tātad tiks informācija nodota aprīlī. Ja šis laika termiņš satrukšņu pārskats nebūtu pieņemams datums, tad būtu iespējams arī par to diskutēt. Es gribētu skaidri uzsvērt to, ka visaptverošais izvērtējums būs ļoti padziļināts. 8% būtu šis apjoms, tāpat stres tests, kurā šis lieksnis arī būtu 8%, un 5,5% būtu slieksnis, um, kas parādās, kas būtu lielāks uh, nekā iepriekšējos procesos, un tas um, atspoguļo to, ka šeit parādās arī kapitāla prasības, um, kas uh, liek uh, secināt to, ka sagatavojot. Uh, Tāpat ir sākusies otrā izpildu etapa um, fāze un ir 11. martā publicēta rokas grāmata tas eh, eh, ceļ pasākumā mm, ticamību un pasvītrot tā visaptverošumu. Gribu, lai to ilustrētu, nosaukt dažus skaitļus. No visām bankām sep 760 banku portfeļi ir atlasīti skatīšana. Iekļaus ap simt 35 tūkstoši kredītfailu pārskatīšanu. Mēs uzskatām, ka vi, ap stūkstot eh, neatkarīgo revidentu tiks piesaistīti šajā pasākumā un eh, Un mēs eh, vērtēsim ap 3,5 miljārdu apjomu summu, kas pārstāv ap 50% riska kredītu. Kā arī metodika un scenārijas šiem pasākumiem tiks pabeigts skatīt 14. gada maijā. Eh, pasākuma ticamībai. Mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts valsts un arī Eiropas līmenī, un es aicinu dalību valstis paredzēt nepieciešamos pasākumus nacionālajā līmenī, taiskaitā atrisināšanas mehānismiem eh, eh, sabiedrības atbalstam. Un tagad Pāriešu pie trešā punkta - Banku savienības loma un kā eh, jau mēs eh, esam varējuši konstatēt, mums ir jāturpina piemērot kopīgi pūliņi, lai nodrošinātu banku savienības pabeigšanu. Eiropas līmenī tas nozīmē likumdošanas procesa pabeigšanu par SRM šajā sakarā, lai nodrošinātu tā darboties spēju līgumu pēc tam, kad ECB uzņemas pilnu atbildību. Šeit visām iesaistītajām pusēm ir jāparāda labā griba, lai izveidotu patiesi darboties spējīgu vienotās atrisināšanas mehānismu. Vienkārši sakot, tad, kad māja deg, tad ugunsdzēsējiem nevajadzētu gaidīt līdz pilsētas dome tai dod atļauju ugunsgrēka dzēšanai. Uh, ugunsdzēsējiem ir jānodrošina piekļuvi ūdenim. Uh, līdzīgi tāpat ir lemts par finanšu tirgu reintegrāciju Eiropā un šajā sakarā mēs varam domāt par pārrobežu sadarbības stiprināšanu un starp, starp banku tīkliem tīkli e, e, veidošanu. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs tagad pāriesim pie runātājiem tautas partijas vārdā. Balts kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos, ka jūs esat ciemojoties pie mums komitejā, man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, kā Eiropas parlaments mēs ļoti strikti raugāmies uz to, lai notiek skaidra nošķiršana starp monetāro un uzraudzības uh, pusi Eiropas centrālajā bankā. Un Eiropas centrālā banka starptautību vienošanās ietvaros ir apņēmusies ziņot mums par to, kā šis striktais nodalījums tiek īstenots. Un galvenais lai SSM darbotos, ir vispārīgā banku pārbauda, tā dēvētais comprehensive assessment. Un šī novērtējumam, šim novērtējumam tas ir jāveic uzraudzītājiem un to nedrīkst pārvarēt, to nedrīkst pārspēt dažādi politiskie, eh, dažādi politiskie mm, vēlmes un intereses un personas un gribētu uzzināt jūsu viedokli šajā punktā. Otrais jautājums. Kā jūs varat nodrošināt to, lai ECB un SSM šajā sagatavošanās posmā netiktu ietekmēts un netiktu būt pārāk atkarīgs no šiem jūs pieminētiem ārējiem ekspertiem? Kā jūs principā uzskatāt šīs ekspertīzes derīgumu un vai šie eksperti pārāk neiedziļinās šajās attiecīgajās valstu problēmās. Un trešais jautājums par šiem riskiem, kas ir jānovērtē. Es īsti to neizprotu. Piemēram, kā var paskaidrot to, ka šeit pastāv fokus uz nelieliem nekustamā īpašuma finansējumiem un vienlaikus daudz riskantāku finansējumu kā lidmašīnu finansējumu netiek aplūkot un pārbaudīt. Man interesētu šī pieeja. Paldies. Paldies. Nu, ikundze. Thank you. Uh, regarding the, the question. Paldies. Jautājums par uh, monetārās uh, politikas un uzraudzības uh, atdalīšanu. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Jā, tiks noteikti noteikumi ECB, kā tas arī tika solīts šajā sakarā, darbs ir sākts, tas ir ļoti delikāts jautājums, jo ir jāņem vērā šīs sadalīšanas nepieciešamība un tajā pašā laikā sinerģijas saglabāšana, sevišķi attiecībā uz makro jautājumiem un finanšu stabilitāti. Pateicoties SSM regulai, ECB pašlaik ir nozīmīgas pilnvaras un kompetences, kā arī instrumenti ECB rīcībā, lai nodrošinātu visu nepieciešamo sinerģiju šajā jomā. Tiklīdz, kā parādīsies lēmums šajos jautājumos, tiklīdz, kā mēs būsim tuvāk konkrētu noteikumu izstrādēji, tā dalīšos ar jums esošajā situācijā, bet šobrīd vēl pāragri par to runāt. Runājot par visatvarošo izvērtējumu, lai nodrošinātu to, lai mums būtu stingrs, ticams un caurskatāms uh, rezultāts, mums ir pilnīga caurskatāmība metodikas uh, jomā. Nesen tika laists uh, klajā, laista klajā rokas grāmata un mums ir kvalitātes nodrošināšana visos uh, procesa līmeņos, gan valsts līmenī, gan Eiropas līmenī, un ir valstu darbinieku grupas, kurās ir valstu uzraudzības iestāžu darbinieki, un mēs dodamies uh, uz dažādām valstīm, lai veiktu savstarpējo analīzi un mēs arī, protams, nodrošinām, lai mums būtu stingra pārvaldība projekta kontekstā, kur notiek konsultēšanās ar uzraudzības eh, padomi. Un kā visās, kā visus uzraudzības eh, jautājumos eh, mums ir jābūt um, piesardzīgiem un jānodrošina šie kvalitātes standarti. Runājot par ārējo spēlētāju ietekmi, ja pareizi sapratu, jautājumi, jautājumu sevišķi runāja par konsultātiem, konsultantiem. Tikai viens cilvēks tika pieņemts darbā saskaņā ar Eiropas iepirkumu un līguma noslēgšanas noteikumiem, un, protams, uh, Tas arī atbilst ECB standartiem, arī esam nodrošinājuši vadību izvēles kritērijiem valstīs, kas izmanto konsultantus, un tās ir 18 valstis starp citu, jo tas ir nepieciešams uzdevuma apjomīguma dēļ un arī, lai palielinātu šī uzdevuma ticamību. Tādēļ mēs uh, esam ļoti apmierināti ar iznākumu auditori, kas tiek izmantoti. Parasti nedarbojas uh, bankās un nav iesaistīti aktīvi kaut tāds pārskatīšanā vai stresa testos uh, konkrētajās valstīs. Runājot um, par um, pēdējo jautājumu, esmu pārliecināta vai pilnībā to izpratu, saprotu, ka runa ir par eh, veidu, kā mēs eh, rīkosimies eh, jau, rīkosimies mazu īpašumu kontekstā. Es domāju, ka mēs šobrīd definējam, kādi būs kritēriji. Protams, ka mēs izmantojam proporcionalitātes principu un tas būs jādara tādā pašā veidā, sekojot tiem pašiem principiem visās eh, valstīs, lai nodrošinātu vienādu situāciju. Paldies, es un Devārdā. Paldies, kā esat mūsu komitejā. Jūsu sniegtās ziņas ir labas, un jūs informējat par šī saržītā uzdevuma īstenošanu. Un es tagad gribētu runāt par Banku Savienību un trešo tematu, ko jūs pieminējāt. Jūs sacījāt, ka ir vajadzīgs labs SRM un uzskaitījāt vairākus elementus šajā sakarā. Vai jūs varētu detalizētāk pastāstīt par to, cik svarīgi uzraudzības kvalitātei ir tas, lai atrisināšanas pasākums būtu atbilstoši eh, standārtiem, jo mēs mēģinām pabeigt sarunas un nevēlamies. Mēs negribam pieņemt sliktu darījumu, taču darījums mums ir vajadzīgs. Vai jūs varētu um, sniegt uh, jaunas vēsmas kādas šajā sakarā? Otrais jautājums - pārējais periods - mantojuma jautājums transition period in implementing a single resolution. Jautājumiem sākotnēji mums bija trīs gadi, kam jautājumu trīs gadu periods, lai noskaidrotu šeit eh, svarīgās sastāvdaļas, bet eh, varbūt jūs varētu pastāstīt par to vairāk, par šo legāciju. Un tālāk, vai jūs varētu pastāstīt, kā labāk nodrošināt tehniskāku pieju individuālai at, atrisināšanas problēmai. Nu, un nedomājot to, ka banka būtu izglābjama nedēļas laikā. Paldies! Paldies, Ferreira kungs! Elīza Ferreira ir referente eh, no sociāldemokrātiem. Ja tik tiešām mēs sekojam šiem jautājumiem, jo mums ir jāpabeidz veidot SRM likumdošanas procesu, lai tas varētu darboties maksimāli drīz. Mums ir nepieciešams darbīgs lēmumu pieņemšanas process, jo šīs atrisinājuma mehānisms nozīmē lēmumu pieņemšanu, laiks vienmēr pietrūkstiem un mums ir dom, jādomā, kā mēs varam šo lēmumu pieņemšanas procesu saīsināt, lai eh, šī atrisināšana varētu notikt eh, ja ne 24 stundās, tad tomēr nedēļas nogals laikā. Tālāk par fondu runājot, kamēr nacionālās bankas ir e, suverēnā uzraudzībā, mēs varam negatīvi ietekmēt Eiropas tirgo. Domāju, ka desmit gadu periods ir par ilgu, būtu daudz labāk, ja tie būtu trīs vai mm, augstākais pieci gadi. Tāpat arī mums ir jādomā par maksājumu mutualizēšanu need to be established both for the transition. Pat ir jāparedz eh, gan pārejas periodam, gan citiem iespējas aizņemties no vienotā atrisināšanas uh, fonda un jānodrošina. Ja kādā veidā novērst vienotā atrisināšanas fonda noplicināšanas eh, draudus. Kas nozīmētu, ka ja pirmajā pirmajā gadījumā tiktu izmantot pilnībā Eiropas līdzekļi, tad vajadzētu tad var izveidoties situācija, ka pārējie gadījumi ir sēdzami no nacionāliem fondiem. Protams, kādi atbalsta pata, pasākumi, tie ir jāparedz no visu banku puses. Mums ir vajadzīgs paties Eiropas fonds. Tālāk runājot par pārejas periodu legācijas jautājumam, manuprāt, pilnīga skaidrība būs pēc visaptveroša izvērtējuma pabeigšanas. Mums ir tā saucamais aktīvu kvalitātes eh, pārskats, kur mēs skatām trūkstošo, nepabeigto, neatbilstošo, uh, un vai šī visas nepilnības ir pietiekami risināts. Tāpat ir arī spēcīgs stres tests, un pēc tam, manuprāt, kad būs šis eh, pasākums pabeigts, tad mēs varēsim izvērtīt situāciju kopumā. Būs. Eh, Capital shortfalls should be uh, addressed according to the pecking order. Mēs risināsim eh, jautājumu izmantojot gan privātu eh, fondus, tālāk nacionālā līmenī, tālāk Eiropas līmenī, kad eh, ja tas ir iespējams tieši, tieši kapitalizēšanas fonda veidošana. Taču tik tiešām situācija ir jāizvērtē šajā visaptverošajā izvērtējumā, kas ir tomēr plašs pasākums. Runājot par varu sadalījumu starp atrisināšanas padomu un izpildu padomi. acīm redzami izpildu padomēji tiek piešķirtas reālas lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Protams, ar noteikumu, ka tā pilnībā atskaitās plenārai, plen, atrisināšanas padomei un Eiropas institūcijiem. Paldies, Nīkundze, un tagad Klinskungs. Um, like just, uh, two... Es gribētu uzdot uh, tikai divus jautājumus. Pirmkārt, um, mēs negribētu, lai SSM nošķirtu Eirozonu no vienas puses un pārējo Eiropas Savienību no otras puses. Līdz ar to mēs esam ieinteresēti tajā, lai ne Eirozonas dalībvalstis uh, iestātos uh, SSM mehānismā iespējamā ātrim. Ko varētu darīt uh, jūsu sakarā? ko varētu darīt un kas būtu atbildīgais par to, lai veicinātu to, lai ne Eirozonas valstis pievienotos eh, vienotiem uzraudzības mehānismam. Otrs jautājums ir tas, eh, ka ņemot vērā laika ierobežojums, eh, varbūt nevar pilnībā paļauties uz tā saucamo ekspertu palīdzību no ārpuses. Mēs zinām, ka šie eksperti nevienmēr pagātnē ir veikuši lielisku darbu. Kā jūs nodrošināsit to, lai pakalpojumu kvalitāti, ko saņemsit no šiem ekspertiem, tiešām atbilstu mērķiem. Paldies! Pilnībā piekrītu jums un tam, ka mums nevajadzētu padzināt uh, dalījumus starp uh, Eirozonas un Eirozonas uh, dalībvalstīm Eiropas Savienībā. Ir divi veidi, kā nodrošināt to, lai tas nenotiktu. Pirmkārt, jāsadarbojas cieši ar um, Eiropas banku aģentūru EBA, kas um, ir atbildīga par vienoto likumu grāmatu, Single Rule Book, un vairums uh, instrumentu kvalitātes pārskatīšanai un stresa testiem uh, nāk no EBA Es esmu personiski pārliecināta, ka sadarbība un sevišķi home host uh, kooperācija un sadarbība starp uh, SSM un ne SSM valstīm ir bijusi ļoti būtiska, sevišķi pēdējo mēnešu laikā. Tas man bija tāds personisks uh, uzdevums nodrošināt to, lai tas veiksmīgi notiktu un lai tas arī nākotnē tāpat norisinātos. Es Uzraudzības eh, padomes eh, priekšā biju brīvprātīgā, pieteicos eh, šim uzdevumam par spīti visam smagajam darba apjomam, kas man ir Frankfurtē, ECB. Līdz ar to uzskatu, ka saikne ar EBA ir būtiska. Runājot par iestāšanos SSM, Es eh, ļoti ceru, ka tas tā notiks. Domāju, vislabākais veids, kā to nodrošināt, būtu darīt labu darbu SSM ietveros. Un atvainojiet, neatbildēju uz eh, otro jautājumu par eh, pārvaldību un par visatvarošo izvērtējumu, kā arī konsultantu un ārējo auditoru izmantojumu. Mums ir um, atšķirīgi diskusiju un viedokļu apmaiņas uh, līmeņi, sadarbība, vadība un citi jautājumi. Kādā veidā sarbojamies ar um, šiem uh, cilvēkiem? Mums uh, ir um, nopietnā sadarbība ar jomas eh, ekspertiem, kā arī ir visaptvaroša aizvērtējuma vadības komiteja, kur tiek ņemti vērā priekšlikumi no eh, konsultantiem un auditoriem, un tie var tikt apstrīdēti, kā arī citas struktūras, kurās tiek gatavota un iztirzēta metodika, kā arī valstu struktūras visās valstu kompetentajās iestādēs, kas nodrošina šo kvalitāti. Mēs, protams, konsultējamies ar valstu kompetentajām iestādēm pirms uh, īstenot kādu konkrētu, konkrētu metodiku. Mēs uh, izvērtējam priekšlikumus uh, ar ciešu dialogu starpniecību ar Banku federāciju, auditoru federāciju un darām to regulāri. Līdz ar to esmu diezgan droša, ka es pat teiktu pilnīgi droša par to, ka pārvaldība šajos eh, jautājumos ir iespējami laba. Paldies! Paldies, un tālāk Zīles kungs no ECR grupas. Paldies, nu, ikundze. Man ir divi, divi jautājumi. Viens ir saistīts eh, par to, eh, vai vienas uzraudzības mehānisms jau ir izveidojis formālu sadarbību ar ārvalstu uzraudzības iestādēm ASV, Kanādā vai citās valstīs, ar kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi vai veids sarunas par tirzniecības un investīciju nolīgumiem, kas ļauj šo ārvalstu jurisdikciju, finanšu pakalpojumu un produktu ieplūšanu Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Uh, un attiecīgi varētu ietekmēt sistēmiskā riska līmeni Eiropas Savienībā. Otrais jautājums ir saistīts ar jau iepriekšējā runātāja teikto par ne Eirozonas bankām, kas strādā Eirozonām. Dažās uh, valstīs uh, Eiropas Savienībā, kas ir Eirozonā, ir Zviedrijas bankas, kas dominē tirgū, kā tas ir Baltijas valstīs, un mēs e, sagaidām, ka visas trīs Baltijas valstis drīz būs Eirozonas dalībnieces. E, jautājums ir, vai vienotais uzraugs varēs efektīvi pāraudzīt atbilstīgās attiecīgās ne Eirozonas bankas, vai uzraudzība attieksies arī uz attiecīgajām kredīta institūcijām un tā saucamajām mātes bankām, ja mātes uzņēmumiem. Paldies! Tik tiešām mēs daudz runājam ar institūcijām ārpus Eiropas Savienības, ar eh, ASV uzraudzības padomu, ar mm, SVF par mm, visaptverošu izvērtējumu mēs uzskatām, ka ir jāskaidro tas, ko mēs darām, lai pierādītu savu grību rīkoties pilnīgi atklāti pār mūsu e, metodiku, lai varētu atjaunot uzticību Eiropas bankām pēc e, šī uzdevuma. Iespējams, ka jūs pamanījāt, ka viens no mūsu ģenerāla direktoriem bija am, strādāju pie Amerikas uzraudzības padomas, mēs varam mācīties tātad no vislabākajām praksēm, kas nāk no ārpus, un ar lepnumu varu teikt, ka viens no ECB pārstāvjiem uzraudzības padomē būs Kanādas uzraugs, kas vēl aizvien uzrauga bankas un finanšu uh, institūcijas Kanādā, un tā ir vēl viena iespēja mācīties no citām institūcijām un veidot Eiropas uzraudzībā, ņemt vērā vislabākās banku prakses. Runājot par ne Eiropas bankām Eirozonā vai ārpus SSM bankām, mēs esam uh, koncentrējušies pēdējo trīs mēnešu gaitā uz šīm attiecībām. Janvāra beigās mums notika seminārs vietējiem uzraugiem, subsidiāriem, kas darbojas SSM ietvaros, un arī pēc tam līdzīgs seminārs Some... viesu uzraugiem Tāpat atsevišķas bankas ir um, tikušas pārstāvētas abos semināros. Domāju, ka mums ir izdevies atrast pareizo pieju šim jautājumam, un mums ir jāturpina meklēt šie risinājumi arī SSM banku viesuzraugiem. Runājot par Skandināvijas risinājumiem, es eh, ļoti augsti respektēju šajā reģionā paveikto un esmu lūgusi saviem darbiniekiem sagatavot ziņojumu par Skandināvijas sasniegumiem un mēs esam arī daudz guvuši no tā taiskaitā kopīgs apskats uz vietas. Tas parāda to, ka mēs pieturēsimies pie šīm uzraudzības praksēm, tāpat arī eh, rokas grāmata tiek sagatavota Un pie tā strādā arī viens no Somijas pārstāvjiem, kurš ļoti labi zina Skandināvijas risinājums un iespējams, ka šeit papildu grūtības Skandināvijas bankām SSM risinājumos nebūs. Paldies no nu, īkundze, kurš grib izteikties no zaļiem Gigotkungs. Sveicināti no nu, īkundze mūsu komitejā. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiecas uz jūsu piezīmēm, kas izskanēja šeit, gan taiskai, tāpat arī rakstiskajās atbildēs, un es secinu, ka uzraudzības padome mēģina nosūtīt mums eh, reizi ceturksnī sanāksim protokols. Tāpat arī sarunu. No Eh, gaitā Burkhards Valts un Silvija Gulāra atcerēsies šīs ļoti ilgās sarunas, mēs lūdzām kaut ko līdzīgu protokolam, un mēs neizmantojām vārdu protokols, lai neradītu precedentu eh, tam, kas notiek ECB eh, vadošajā padomē. Un tāpēc šī informācija būtu jānosūta pēc sanāksmēm, jūs sacījāt, ka esat tam gatava, un es gribētu lūgt jūs aicināt pieturēties pie tā, ko mēs, par ko mēs vienojāmies IE ietvaros. Otrkārt, par visaptverošo izvērtējumu, turpinot Volfa Kvilts, Klints uzdoto jautājumu, vai jūs būtu gatavā? Eh, mūs informēt, kuri eh, padomnieki strādā pie kurām bankām. Esmu redzējis dažus vārdus presē, presē bet būtu tikai eh, tīri atklātības pasākums informēt par to, kuri konsultanti ar kurām bankām strādā. Paldies, Gigotkungs, nu ikundze. Runājot par uh, protokoliem vai atskaitēm, kā nu mēs to nosauksim, tā arī mēs to sapratām un par saturu problēmu nav. Es pieņemu zināšanai faktu, ka jūs tos eh, lūdzāt pēc sanāksmēm un es ziņošu uzraudzības padomēji. Es paļaujos, ka tā vēlēsies um, ņemt vērā šo lēmumu par eh, kvartāla atskaišu nosūtīšanu. Un informēšu tos par jauno notikumu attīstību. Runājot par to, kur, par sarakstu, kurš konsultants strādā ar kuru banku, es nevaru to atbildēt šodien, es varēšu uz to atbildēt vēlāk, jo man ir jāpārliecinās, ka juridiski esmu tiesīgi to darīt, ņemot vērā konsultantu, ārējo padomnieku, um, dolīgu to apjomu, ko ir nolūgu, nolīgusi gan ECB, gan nacionālā uh, kompetentā iestāde, un es neesmu pārliecināta, ka varu dalīties tajā, kas ir viņu īpašums. Taču es noskaidrošu un pēc tam atbildēšu. Sven, lūdzu, par šo jautājumu. Iespējams, ka e, jautājums tiek traktēts atšķirīgi. Bez tam par vārdiem runājot, finanšu presē lasītie vārdi lika domāt, ka ir iespējami interešu konflikti, jo atsevišķi padomnieki attestēja vienu banku pirms kāda laika, tagad tie, tie ir saņēmuši jaunu mandātu un ir konsultanti, un e, iespējamo firmu skaits šajā jomā ir tik ierobežots, ka varētu būt uh, grūti vienai firmai mīt uz citas papēžiem. Es gribētu zināt, kā jūs pārvaldāt iespējams interešu konfliktus, izvēloties šos konsultantus. Tik tiešām skaits eh, ar eh, auditoru firmām ir ierobežots kritēriji pieprasa neizmantots auditorus, kuri ir bijuši kontaktā ar banku divu iepriekšējo finanšu gadu garumā. Es atzīstu, ka šis periods nav visai ilgs, bet tādi kriteriji ir sniegti. Iespējams, atsevišķi auditori nav bijuši kontaktā ar banku divus pēdējos gadus, bet ir bijuši pirms tam. Uh, Paldies, Gigaut kungs. Un tagad Dortman kungs no tautas partijas. Nu, Paldies, Nui nu, kundze, kā apmeklējāt mūs. Komisija pēdējā makroekonomiskajā ziņojumā kritizē Itālijas banku sistēmu un sevišķi mazās Itālijas bankas. Tur ir runa par banku sektoru fragmentāciju Itālijā, par um, lielo blīvumu banku nozarē, un sevišķi ir norādīts tas, ka kooperatīvās bankas Itālijā ir vājākais ķēdes posms Itālijas banku sistēmā. Ja mēs reāli skatāmies uz to, kas notiek dzīvē, es esmu no reģiona, kur ir ļoti daudz mazās, mazo kooperatīvo banku, un uh, Es varu teikt, ka pēdējo gadu laikā tās ir darījušas to, kas tām bijis jādara. Tās ir devušas kredītus es, eh, MVU, ģimenēm. Un eh, tām ir eh, vidējais kapitāls 14% Itālijā, un es varu tikai teikt, ka ļoti dīvaini viss šis eh, rakstītais eh, atzinumā, manuprāt, ir ļoti dīvains. Eh, kāds būtu jūsu viedoklis par to? Es neminēšu banku sistēmu kā tādu, bet es varu teikt, ka Eiropā ir iespējas izpausties dažādu veidu biznesa modeļiem mazajām bankām, starptautiski aktīvajām bankām, vietējām bankām, kā arī dažāda cita, eh, citu veidu bankām. Es nedomāju, ka bankas eh, būtība ir atkarīga no tās izmēra vai konkrētā biznesa modeļa. Manuprāt, bankas, eh, kuram būtu, kas būtu jāizskauž, uh, ir tās, kuras Mario Draghi eh, nodēvēja par zombiju bankām. Bankas, kam nav pietiekami daudz eh, aktīvu līdzekļu un eh, kas nedarbojas un kas nekādā veidā nevar sniegt ieguldījumu tautsemniecībā. Tādēļ tiek veikts uh, visaptverošu izvērtējumus, lai izvērtētu šo jautājumu, un ceru, ka pēc šāda visaptverošu izvērtējuma nepieciešamās darbības tiks īstenotas, un mums vairs nebūs šādu zombiju banku. Paldies, Nīkundze! Tagad uh, vēlētos taisnīgs kundzes vārdā atvainoties. Viņa vēlējās būt šeit, taču neparedzētu iemeslu dēļ. Viņa, diemžēl, nav varējusi ierasties. Viņa atvainojas. Dodu vārdu Sančes Pasēdo kungam. Paldies! Trīs jautājumi. Pirmkārt, kā ir paredzēta pārija? vai tā būs eh, operatīva no novembra, un kādi līdzekļi ir paredzēti šeit, lai izvairītos no informācijas dubultošanās. Otrais. Tas attiecas uz eh, finanšu atskaites eh, ietvaru, kas ir paredzēts, lai izvairītos no uh, ziņojumu dubultošanās. Un, lai iz, e, izvairītos no informācijas pārslodzes. Un pēdējais jautājums. E, tika informēts par Bāzeles 3 uzraudzības procesu. Un šķiet, ka e, struktūras ar starptautiskāku dimensiju ir ar mazāk problēmām. Vai tas nenozīmētu visaptverošāka e, izvērtējuma veikšana šajās struktūrās? Thank you. Uh, regarding the... Paldies. Par pārejas periodu runājot vai mēs spēsim novembrī uzsākt Eiropas uzraudzību? Atbilde pilnīgi noteikti ir jā. Tas attiecas uz visām jomām, mēs rūpīgi tam sekojam, mēs prioritizējam mūsu uzdevumus, mēs nošķiram to, kas ir necieš, nepieciešams ar ambiciozu e, kalendāru plānu un to, ka, kas būtu jauki, ja mums būtu. Un esmu pārliecināta, ka tas ir pilnībā paveicams. Tāpat arī mēs domājam par pārejas periodu oktobrī, novembrī. Mums bija diskusijas ar nacionālajām lēmēju iestādēm, lai nodrošinātu to, ka līdz novembrim tiktu pieņemti lēmumi, ne radīt sastrēgumus pārejas periodā. Arī šajā ziņā, manuprāt, situācija ir laba. Jūs runājāt par uzraudzības nepārklāšanos. Tik tiešām tāds ir mērķis un domāju, ka regula skaidri nodālā būtiskākās, nebūtiskākās, mazāk būtiskās bankas. Tomēr mums ir vienoti noteikumi Un tas eh, šeit es atzīstu, ka Šis periods mums ir būtisks, bet tomēr ir jāpatur prātā, ka mūsu uzdevums ir atjaunot uzticību Eiropas bankām par atskaitīšanos nākotnē. Mēs uzkrāsim datus no visām uzraudzības struktūrām, gan lielākajām, gan mazākajām, un atskaitīšanās būs balstīta uz banku banku aģentūras tehniskajiem standartiem, ieteikumiem, tāpat arī būs vairāki papildus centrālās bankas ziņojumi, lai aizpildītu tās uh, trūkstošās spaugas, kas tiek identificētas un Arī mums ir jāpiešķir pietiekams laika periods, lai prasības varētu tikt ieviestas. Konkrētāk runājot, mēs pieprasīsim eh, bilances ehm, šablonus Eiropas formā gan lielākajām, gan mazākajām struktūrām, bet būs arī uh, spēcīgs proporcionalitātes princips. Būs um, viens slieksnis um, lielākajām struktūrām, cits mazākajām, lai neiznāktu tā, ka no mazajām bankām mēs pieprasām pārāk daudz. Tāpat nav pienākumi izmantot IFRS starptautiskos eh, grāmatvedības standārtus, lai iesniegtu šos šablonus, jo EBA dodas gan vienus, gan otrus eh, principus un domāju, ka pūliņi, kas tiek pieprasīti no ļoti mazām un mazām struktūrām, tik tiešām būs proporcionāli resursiem. Paldies, Nīkundz, tagad vārds Gulārs kundzei. Sveicināti, Nīkundz, paldies, kā atkal esat atgriezusies mūsu komitejā, un mans jautājums. Uh, turpina Elīzas bāžas, eh, jo es strādāju pie šī paša ziņojuma. Vai jūs esat pamanījusi, ka mēs vēlamies eh, pabeigt ziņojumu, lai gan nav zināms, kā tiks kalkulēti banku devumi. Es nezinu, vai tas būtu e, padomis kāds akts vai deleģētais akts, taču mani nodarbina visvairāk tas, ka mēs runājam par ļoti lielu summu, kuram varētu ņemot vērā banku sistēmu daudzveidību, radīt kādus sagrozījumus tam vai citā valstī, un vai nevajadzētu šo jautājumu skatīt dziļāk pirms vienošanās panākšanas. Jo, jā, ir kāda lēma iestāde, bet mēs nezinām, kādā veidā tas tiek um, uzturēts ar uh, valstu finansēm. Tas nozīmē, ka valstis ar lielām banku grupām uh, var. Uh, zaudēt lielas summas. Un tas nozīmē, ja tiek paturēti budžeta ierobežojumi, tad beigās maksās nodokļu maksātāji fiziskās personas, jo tiktu samazināts uh, uzņēmums nodi, uh, eh, nodo, nodokļu uzņēmums. Un es nezinu, vai šis jautājums varbūt ir pārāk politisks, bet eh, vai jūsuprāt sistēma ir pietiekami stingri izveidota, lai neizveidētos, neizveidotos kāda arjergarda kauja, kas radītu bīstamu situāciju. Manuprāt, turpina Dānijel Luīs, šis ir ļoti svarīgs jautājums un ir nepieciešams koncentrēties uz pārvaldību, uz lēmumu pieņemšanu, sveidiem. Es SRM ietvaros, jo tas ir svarīgs jautājums. Nodokļi nav viņu dabiskā teritorija un maksājumu kalkulācija ir jāveic ļoti rūpīgi. Iespējams šo problēmu skatīt citā kontekstā, lai nekavētu SRM spēkā stāšanos un lai e, tas darbotos taču arī Financial Times e, šorīt raksta, ka sagrozījumi var būt ievērojami un atšķirīgi no vienas uz citu valsti. Ļoti īsi Silvija Gulāra turpina. Uh, Vai jūsu prāti ir jēga izveidot kādu lēmēju iestādi, pat ja tās virs tās galvas karājās šīs damoklas zobenes? Domāju, ka ik viens solis uz priekšu ir tā vērts, ja var teikt, ka tas tiks īstenots ar kādiem uh, nosacījumiem ar padziļinātu kalkulāciju šiem jautājumiem. Pēc tam, kad mēs būsim e, konstatējuši pareizo nodokļu režīmu, jo, ja kā jūs norādat, mēs saskaramies ar potenciālo nodokļu maksātāju um, iebildumiem, tas var apdraudēt visu sistēmu, un es negribu ap, padarīt nedrošāku to, kas jau ir izveidots, un jāatzīst, ka jūsu pieminētajā punktā mēs neesam pietiekoši dziļi strādājuši, ka ir jāveic padziļināti pētījumi un ir jāatrod vispirms šai problēmai risinājums. Paldies! Mēs esam e, pabeiguši klausīties uzklaušanu, uz, e, uzklausīšanu. Ne vēl ir Lambert kungs. Paldies. Priecājamies jūs šeit redzēt. Jūs esat sena mūsu draudzene. Redzam jūs šeit bieži. Jautājums par e, rakstu kurus izlasīju, kurā bija teikts, ka cilvēks, ko jūs izvēlējāties kā vadošo konsultantu SSM ieviešanai, ir tas pats cilvēks, kas saka Britu valdībai, ka uzmanību, uzmanību Banku Savienības dēļ mēs esam tādā situācijā, ka vajadzētu uzmanīties. Un jautājums tad ir par to, vai tiešām ir jāizmanto šie cilvēki, kas acīm redzot ir uh, iesaistīti visās pusēs un uh, uzskatu, ka jautājums ir politiski sensitīvs Un varbūt, ka nevajadzētu iesaistīt eh, cilvēkus, kas ir iesaistījušies eh, ne īpaši patīkamās situācijās eh, makroekonomiskos jautājumos. Paldies, bet es neesmu droša, ka mums bija cita izvēle, jo brīdī, kad šis cilvēks tika izvēlēts, tātad Olivers Neimans, nebija neviens cilvēks, kas būtu šajā postenī, un mums vajadzēja kādu, kas varētu darboties un kas būtu kompetence uh, darboties šajā jautājumā. Līdz ar to es domāju, ka šīs uh, firmas vai šī profesionāļa iesaistīšanās uh, no profesionālā viedokļa bija nepieciešama. Es varu konstatēt, ka šis cilvēks tika izvēlēts pēc um, iepirkuma nu, tātad konkursa rezultātā, un uh, kriteriji bija pietiekami stingri. Viss tika darīts, lai ētiskie nosacījumi tiktu ievēroti un arī citi nosacījumi, bet, nu, vai presē rakstītais uh, vai kādas citas valsts uh, teiktais par šo jautājumu būtu pienācīgs arguments, to man ir grūti pateikt, man nav viedokļi par šo jautājumu, man nav viedokļi par šo jautājumu, taču es varu pateikt, ka sadarbojoties ar šiem cilvēkiem, esmu konstatējusi, ka šie cilvēki atbild uz ECB prasībām, kas uh, ir nepieciešamas īstenošanai. Paldies, bet es gribētu runāt par to, ka šis cilvēks, kuru ir iesaistījusi apvienotā karaliste šajās procedūrās, Londonas eh, citijā. Vai tiešām šiem cilvēkiem, jūsuprāt, nav pieeja tam pašam darbam, ko veica jūsu kolēģi ECB, eh, e tad iznāk, ka viņam ir pieeja sensitīvai informācijai par to, kā jūs eh, veicat procedūras, un pēc tam šī informācija tiek nodota tālāk Sitijai un vai tas jums liekas uh, korekti? Tātad mums arī bijuši tāda situācija, kurā nav bijis izvēles un bijis jāiesaista ārējie eksperti, taču nav pieļaujams tas, ka in, tāda institūcija kā jūsējā, kas darbojas vispārējās interesēs, nonāk tādā situācijā, kura uh, ir jāpiesaista firma, kas uh, rīkos tikai savās interesēs. Es domāju, ka būtu jāpieliek punkts šāda veida atkarībai. Nu, kas attiecas uz ētikas noteikumiem, mēs zinām to, ka valstu uzraugiem bija līdzīgi jautājumi, varbūt valstu parlamentu un citu institūciju kontekstā. Mēs esam uh, parakstījuši konfidencialitātes eh, līgumus un deontoloģijas eh, noteikumi, kā arī citi strikti noteikumi attiecībā uz datu apstrādi un rīcība ar datiem ir noteikti, es domāju, ka darbs notiek iespējami ētiskā kontekstā, taču par pārējo, par Londonas City un par to, ka City tiek informēta par ECB uh, nolūkiem, nu tad es uh, nezinu, vai ir vērts par to uztraukties, jo nedomāju, ka ECB ir ko tādu lūgusi. Šeit runa ir par skaidrām publiskām nostājām un nedomāju, ka te ir runa par uh, sensitīvu un konfidenciālu informāciju. Ir skaidrs, ka struktūras, kas neizmanto eiro, tam būtu jāatrodas eirozonā, taču šeit nav nekā konfidenciāla vai kādas pārdodamas vai pērkams informācijas, jo visi to zina. Es domāju, ka visatverošā izvērtējuma apstākļi ir īpaši un ka tie neatkārtosies īpaši tuvā nākotnē, jo runa bija par laiku, kad nebija uzrauga ECB, taču drīzumā būs vairāk kā 800 cilvēku attiecīgajos dienestos, un mēs šobrīd veicam šos uzdevumus, un kā jūs varējāt redzēt, ar manis nosauktiem skaitļiem apjomi ir milzīgi, un pat valstu uzraugu līmenī šo uzdevumu nevar paveikt tikai paļaujoties uz valstu uzraugu pakalpojumiem. Es domāju, ka mēs no visiem ļaunumiem esam izvēlējušies mazāko kontekstā, kas bija ļoti sarežģīts un ņemot vērā visas procedūras un valstu un ECB um, procedūras, tas, manuprāt, ir nevainojams lēmums. Paldies, uh, Rīkundze, vai Arī es gribētu uzdot jautājumu, uzdodiet austiņas, tas būs spāniski, vai jūs varētu tu mums precizēt kalendāru stres testam un pieminētajam asset quality review. Jā, tik tiešām bankas un nacionālajie uzraugi respektēs kalendāru gan asset quality ziņojumam, gan stres testam. Vienmēr tā tas ir paredzēts un iespējams kāda pārklāšanās var būt ar asset quality beigām un stresa testu sākumu, bet par stresa testu runājot mums ir EBA, Eiropas kalendārs. Un mums ir tāpēc jābūt gataviem uzsākt stresa testu laikā, taču kopumā mēs iekļaujamies termiņos. Paldies! Eh, no nu, īkundze par dalību šajā publiskajā uzklausīšanā. Ziņoja, ka nākošā uzklausīšanās notiks 7. oktobrī. Nezinu, kurš no mums būs šeit, bet nu īkundze būs šeit. Paldies jums, cerīgi raugos uz nākošo sanāksmu un uzklausīšanu.